Good morning. Labrīt, darbie kolēģi. Labrīt, dāmas un kungi. Man ļoti žēl, ka liku jums gaidīt astoņas minūtes. Nesmu drošs, ka bijāt jau ieradušies pirms astoņām minūtēm, bet man bija ļoti svarīgs pasākums Arte televīzija veido reportāžu par eh, ITRE komiteju, un viņi filmēja, kā es nācu uz šejieni, un man bija uh, jādarbojas kā aktierim, tātad man nebija viegli tas, uh, un esmu, protams, nedaudz satraucies, bet es uh, varu uzreiz sākt arī sanāksmi. Ja es varētu sākt. Uh, <clears throat> adoption of agenda. Darbkārtības pieņemšana, ja nav citu komentāru, tad varam pieņemt darba kārtību bez uh, izmaiņām. Mani paziņojumi. Uh, Šīs pēcpusdienas sanāksme sāksies 14.30, uh, tātad pustrijos pēcpusdienā. Tas ir ļoti svarīgi. Iespējams, ka tas ir pirmo reizi, kad sākam tik agri, uh, un mēs beigsim darbu sešos. Un uh, nākotnē tā varētu kļūt par tādu tradīciju vai parasto darba laiku. Un uh, pēcpusdienas sesijā tātad piecos būs uh, uh, koordinātoru sanāksme un nevis 5.30 kā parasti. Tagad protokola apstiprināšana. 4. septembris 2017. gads, ja nevienam nav iebildumu līdz sanāksmes beigām, ja tāda nebūs, tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Tagad daži informatīvi punkti. Not now. Okay, good. Uh, let us go to... Sāksim tad ar ceturto darbkārtības punktu par to, kā pātrināt tīrās enerģijas inovāciju attīstību. Es esmu referents par šo jautājumu, un mums ir jāizskata ziņojuma projekts. Šis pro ziņojums balstās uz komisijas paziņojumu kas eh, pavada zaļās enerģijas pakete, tā ir eh, lieliska iespēja tā vispārīgāk paskatīties uz eh, pārējais pasākumiem enerģijas jomā Eiropas Savienībā un itrē izteikt politikas priekšlikums. Šim jautājumam ir atvēlēta viena stunda, vairs ne pilna stunda, bet 45 minūtes, un varam diskutēt tātad. Ļaujiet man sākt. Es uh, Eh, pārstāv jūs tātad kā referents. Komisijas paziņojums ir labs priekšlikums un ziņojumā es gribēju pievērsties galvenajiem izaicinājumiem no iesaistīto pušu perspektīvas. Es uzskaitīju otrajā ziņojuma punktā inovācija ekosistēmas un ir ļoti svarīgi saprast, kurš šajos procesos ir iesaistīts un uh, kādas ir galvenās iesaistītās puses no mūsu viedokļa. Iesaistīto pušu perspektīva ir uh, uh, četrās galvenajās jomās. Pirmkārt, Eiropas Savienības darbību uh, saskaņotība. Un uh, visā šajā procesā ir vajadzīga paredzamība, un mani priekšlikumi piedāvā veidot Eiropas Savienības uh, ietvaru saskaņotāku un uh, inovāciju veidotājiem saprotamāku un labāk pārvaldītu Eiropas Savienības līmenī. Protams, ka es vismaz ceru, ka tas tāpat būs dalībvalstu valstu līmenī un arī individuāli inovātoru līmenī. Otrais punkts - ilgtermiņa finansējuma uh, noteiktība un uh, nemainīgums. Tātad pienācīgs finansējums uh, no devītās pamatprogrammas, inovatīvs finansējums, taiskaitā instrumentu kombināciju finansējums un tiešais finansējums no pilsoņiem, tā sauktais pūļa finansējums. Šāda drošība ir ļoti svarīga ekonomikā vispārīgi, bet inovāciju sektorā jo īpaši. Treškārt, globālais konteksts, konteksts mums ir jā jāievairo investīcijas uh, uh, in, inovācijās, un mums vajadzētu ieviest konkrētus instrumentus, uh, lai cīnītos par dažādām tehnoloģijām, piemēram, tīro ogļu eh, tehnoloģiju, un mums vajadzētu arī tās eh, sagatavot eksportam uz Ķīnu un citām valstīm, kuras vēl nav gatavas apturēt eh, ogļu izmantošanu pat ilgtermiņa perspektīvā, bet viņi varētu tad izmantot labākas tehnoloģijas. Ceturtais punkts - pilsoņi pārēja enerģijas jomā un uh, inovācijas uh, enerģētikas jomā, tam visam jāiet roku rokā. Un tas varbūt pat ir vissvarīgākais jautājums. Mums ir jāveicina apzināšanās sabiedrībā, ir jāizteno kampaņas, bet ir vajadzīgi arī konkrēti instrumenti un pakalpojumi pilsoņiem, lai viņi varētu tiešām arī iesaistīties un uh, ietekmēt šo energo pārēju uh, izvēloties inovatīvus produktus un piedāvājot inovatīvus risinājumus. Un vienkārši runājot, mums vajadzētu mainīt mūsu dzīvesveidu. Tas pats attiecas uz atjaunojumiem enerģijas savotiem, bet šajā gadījumā mēs runājam par inovācijām. Ziņojumā es neiekļāvu uh, nekādus priekšlikumus par konkrētām tehnoloģijām vai enerģijas avotiem, kā piemēram ūdeņradas vai CCS. Es gribēju runāt vairāk par tādām sistēmiskām problēmām un uzsvērt tehnoloģisko neutralitāti, kas ir ļoti svarīga sistēmiskie izaicinājumi, te mums ir jādomā ne tikai par visu inovāciju ķēdi, bet arī par inovācijām energosistēmā. Un, protams, ka ir vienmēr jāsaglabā tehnoloģiskās neutralitātes princips, tas man šķiet uh, gluži acīm redzami. Mums būs arī atzinumi no NV, TRAN un REGI komitejām. Un mēs zinām, ka uh, transporta sektors uh, izmanto energoresursus ļoti lielos apjomjos. 30-40% no primāriem energoresursiem tiek izmantoti transporta jomā un 40% mājokļiem, tātad 70% kopā transportam un mājokļiem. Tātad Transporta komitejas atzinums būs ļoti svarīgs un arī sadarbība ar mūsu reģioniem, ja vēlamies īstenot patiešām uh, enerģijas pārēju. Lielas paldies! Tas bija mans ievads. Tagad es gribētu dodu vārdu ēnu referentiem. No sociāldemokrātu krātu grupas eh, Korumbašev kungs, lūdzu. Uh, thank you very much, Mr. Lielas paldies, Buzeka kungs. Vispirms ļaujiet man jums pateikties par jūsu um, apjomīgo darbu un labo sadarbību sagatavojot šo ziņojumu. Pēc tam gribu uh, pievērsties pirmajam punktam, ko gribētu uzsvērt, kas ir geogrāfiskās atšķirības starp dalību valstīm, kas ir acīm redzamas. Uh, Tas ir eh, kļuvis par ieradumu eh, runāt par kohēzijas fondu pieaugumu. Eh, tā tas ir vairāk Austrum Eiropai un inovācijas fondu pieaugums vairāk Rietum Eiropai, bet mums vajadzētu beigt tā domāt. Geogrāfiskās atšķirības ir acīm redzamas, kur ir runa par inovatīviem produktiem enerģijas jomā. Mums vajadzētu uh, Uh, šo nelīdzsvaru um, novērst. Un ir tikai dažas dalībvalsts, kas ir atbildīgs par 80% inovāciju enerģijas jomā. Atbalsts pētniecībai un inovācijai būtu jāsniedz labākajiem projektiem, bet labi pētnieki ir visā Eiropā un labi pētniecības centri. Uh, Un nākamais, ko gribēju par šo jautājumu uzsvērt, ir tas, kā mēs izmantojam e, fondus apvārsnes 2020 un EFSI. Tur vajadzētu padomāt par stimuliem labākam geogrāfiskajam sadalījumam, e, tā pašā laikā vienmēr meklējot labākos produktus. Eiropas Savienība e, šādos fondos vajadzētu arī rūpīgi izvērtēt uh, Eh, inovācijas tīras enerģijas sistēmās un arī jādomā par sociālo iekļautību un gaisa kvalitāti, jo īpaši jādomā par sociālās ietekmes minimizāciju un eh, jāparedz iespējas izaugsmai un kvalitatīvām darbvietām. Nākamais punkts, ko gribu uzsvērt, ir eh, vietējo un reģionālo varas iestāžu stiprināšana, kas bieži vien var ātrāk reaģēt nekā Eiropas Savienības iestādes, un šo viņu iespēju stiprināšana uh, būtu nepieciešama, lai uh, varētu pātrināt uh, tīrās enerģijas inovācijas. Un pēdējais punkts, ko gribu uzsvērt, uh, jūs teicāt, ka jūs uh, nerunāsiet par konkrētām tehnoloģijām un uzsverat tehnoloģiju neutralitāti, bet jo īpaši tad, kad mēs runājam par uh, Uh, elektromobilitāti un ūdeņraža mobilitāti mums jāmaina domāšanas veids. Transporta sektorā ir milzīgs potenciāls. Un viņiem ir atslēgas loma šajā energo pārējā, un tāpēc komisijai vajadzētu atzīt uh, elektro un ūdeņraža mobilitātes uh, ieguvumus. Un jāsasaista transporta un elektrības sektors, radot stimulus jauniem biznesa modeļiem, uh, atbalstot uh, inovāciju finansēšanu šajā virzienā un tālāk attīstot uh, uzlabāšanas uh, un uzlādes infrastruktūras izveidi. Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem, un tagad no Alda grupas Maisners kundz lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par jūsu darbu, jo jūs esat referents šajā jautājumā. Mēs kā ALDE, kā parasti atbalstām konkrētu veidu meklēšanu, kā me, mēģināt atbalstīt uh, energo pārēju un inovācijām. Uh, Bija astoņi likumdošanas akti jaunajā paketē, tur ir noteikti energo pārējais mērķi, un tagad ir laiks domāt, kā Eiropas Savienībai saglabāt savu vadošo lomu energo sektora inovācijās ilgtermiņā. Un uh, es gribētu uh, uzsvērt vēl piecus punktus. Pirmkārt, zinātniskās inovācijas virza inovātori galvenie E, galvenajām iesaistījām pusēm, tāpēc arī viņiem vajadzētu būt. Mums vajadzētu raudzīties, kā tos atbalstīt un viņu darbu atbalstīt. Un varbūt nevajadzētu radīt jaunas institucionālas struktūras. Svarīgākais ir panākt līdzsvaru starp paredzamību, lai būtu ilgtermiņa investīcijas un elastību un risku uzņemšanos, lai varētu reaģēt uz uh, jaunām tehnoloģijām, uh, un to ieviešanu tirgū. Otrakārt, mēs augsti vērtējam jūsu, Buzaka kungs, centienus saskaņot vairāk pieejamos instrumentus un koordināciju Eiropas līmenī, uzlabot paziņojumu par Eiropas pieejamiem instrumentiem ir ļoti svarīgs elements, jo īpaši MBU un mazākām pētniecības organizācijām, kas bieži vien nezin, vai viņiem ir nepareiza informācija par finansējumu avotiem, tātad viņi ir jāinformē. Treškārt, mēs arī piekrītam tam, ka ir lielāka prioritāte jāpiešķir uh, sistemātiskām inovācijām, lai uzlabotu energoefektivitāti. Uh, Inovācijām vajadzētu notikt dažādās jomās un uzstāt uz kaut kādu vienu konkrētu tehnoloģiju, tas kavētu citu, varbūt vēl labāku tehnoloģiju attīstību. Ceturtkārt, eh, tagadējais un nākamais eh, finansēšanas ietvers pētniecībā ir galvenais instruments, lai atbalstītu pētniecību Eiropas Savienībā. Uh, Un mums ir jābūt ambicioziem attiecībā uz budžetu, kas tiek atvēlēts enerģijas pētījumam, bet mums vajadzētu tomēr būt uh, piesardzīgiem, lai uh, nepārstrāptu mūsu mandātu, un tāpēc mums nevajadzētu prasīt uh, konkrētus procentus, jo diskusijas par budžetu vēl nav beigušās. Un pēdējais punkts, piektais, mēs. Uh, um, piekrītam, ka patērētāji un patērētāji ražotāji uh, spēlē slavenu, svarīgu lomu, bet uh, ir jābūt uh, arī caurskatāmībai, runājot par jaunajiem un veciem uh, uh enerģijas piegādātājiem. Paldies! Un ar prieku gaidām sadarbību. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem. Dalundas kungs, lūdzu. Eh, tack, herr ordförande. Tänkte för omväxlings skull prata svenska. Eh. Priekšsēdētāji, kungs, ļoti labprāt runāšu zviedru valodā. Eiropas eh, Savienība ir pievienojusies COP21 protokoliem un pieskaņo savas pārējās politikas ļoti ambiciozā veidā. Tāpat ir jāsaka, ka ir nepieciešams skaidrākas saiknes starp mērķiem un mūsu politiku ekonomikas eh, resursiem jābūt eh, piemērotiem. Nākamajā DFS ir jābūt eh, skaidrai norādēji, kā finansēt enerģijas efektivitāti, atjaunīgos energo līdzekļus un citus. Jāpielāgo ja arī mūsu pētniecības budžets, tas ir labi klimatam un arī Eiropas Savienības nākotnē un konkurētspējai. spējai Komisijas priekšlikumā ļoti skaidri ir norādīts, ka lielāka inovācija pakāpe ir nepieciešama un mazāka subsīdiju fosiliem energonesējiem. Tas ir labs sākuma punkts, lai attīstītu zaļo e, enerģiju. Es aktīvi sadarbošos ar referentu, lai būtu ļoti labs ziņojums un Eiropas Savienībai būtu piemēroti līdzekļi, lai varētu savus mērķus īstenot. Paldies! Vagā. Next speaker on behalf of GUE. Benito Ziloaga GUE vārdā. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, en primer lugar. Nu, labrīt visiem. Sākumā es eh, gribētu teikt pāris vārdus par šo ziņojumu. Gribu teikt paldies referentam par eh, to ievirzi, kādu esat izvēlējies. Mēs eh, piekrītam un atbalstam jūsu interesē par tīru, zaļu enerģiju un inovācijām. Inovācija ir kas ir nākotnes attīstībai. Taču mēs nedomājam, ka tas ir vienīgais eh, veids, eh, kā veicināt attīstību. Inovācija kā tāda nav brīnum risinājums. Un šajā slazdā nedrīkstam iekrist. Mums ir nepieciešama tehniska inovācija, un tai ir jābūt saistītai ar sociālo inovāciju. Līdz ar to energosektoram jāmainās kopumā, tam jākļūst demokrātiskākam, ka iniciatīvas eh, ziņojumā tas jau ir minēts. Proti, enerģija pilsoņiem. Tieši šīs eh, pārmaiņas mūsu skatījumā ir nozīmīgas un arī ražotājiem un reģionālajām pašvaldības iestādēm ir jātiek iesaistītām. No Spānijas var pieminēt eh, kādus statistikas datus. 2050. gadā 50% no kopējā energopatēriņa tiks saražotu pilsoņu mājās, un to nedrīkstam aizmirst. Kā negatīvu punktu šajā priekšlikumā un kā kļūdu mēs saskatām to, ka Inovācija atjaunīgajos eh, energoresursos nav izvirzīta priekšplānā un nav pietiekami skaidri minēta. Tā vietā, lai nu tā vienkārši norādīt uz energoneutralitāti, mums eh, vajadzētu skaidrāk teikt, ka mūsu rūps ir veltīts eh, atjaunīgai enerģijai. Paldies kolēģim! Šulces kungs! Ähm, ja, ich bin kein Schattenberichterstatter, aber möchte mir trotzdem erlauben, als Mitglied hier im Es neesmu uh, äh, referents, äh, taču gribu uh, uzstāties. Uh, Buzeka kungs, uh, gribu uh, vēlreiz uh, teikt paldies uh, jums par ziņojumu. Šeit ir norādīti ļoti daudz aspektu par energo izmaiņām, divas piezīmes par uh, energo pētniecību. Pirmkārt, vienkāršākai nebirokrātiskai procedūrai būtu. Uh, jātiek veicinātāji pētniecības finansējumam. Dažās fin dalībvalstīs Vācijā pētnieks saskars ar jautājumu, vai uh, finansējums uh, tiktu meklējams nacionālā vai Eiropas uh, līmenī. Nacionālais ceļš ir dažkārt vienkāršāks, 100% veicinājumu, mazāk partneru ātrāk naudas piešķiršana un mazāk kritērija. Tātad Eiropas līmenī mēs varētu uzlabot situāciju. Un bieži ir tā, ka nacionālā līmenī dažkārt ir vairāk līdzekļu nekā Eiropas līmenī. Un vēl kāds eh, nozīmīgs punkts - geogrāfiskā komponente enerģijas inovācijā pētniecība tādās valstīs kā Šveicē, Lielbritānijā, to vajadzētu uh, iesaistīt līdzi. Un tāpat arī tas temats, par ko tika runāts, piemēram, Turcija pētniecības ietvaru programmā Eiropas Savienība varētu uh, saglabāt uh, Turcijas iesaisti un universitātes izmantot uh, kā partneris energopētniecībā vajadzētu atvērt iespējas neatkarīgi no sarežģītajām politiskajām attīstības tendencēm starp Turciju un Eiropas Savienību. Thank you very much, colleague. If I may ask. Paldies, kolēģi, un tagad vēršos pie Eiropas komisijas. Lūdzu. Uh, eh, Mr. Filip Tulkans. Vārds tiek dots Filipam Tulkans kungam. Digi Research ģenerāldirektorāts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija vēlas pateikties deputātam Buzekam un arī citiem deputātiem saistībā ar šo dosjē par tīras enerģijas jautājumu, kas apliecina lielu apņemšanos veikt, sniegt atbalstu inovācijai šajā jomā un tādējādi atbalsta komisijas paziņojumu. Tas būs ļoti svarīgi īstenošanas procesā, kas jau ir sācies progress paziņojuma īstenošanā pēc aptuveni viena gada tiks ziņots šī gada novembrī ziņojumā par stāvokli enerģijas savienībā. Mēs ņemam vērā jūsu ierosinājumu par integrētiem nacionālajiem enerģētikas plāniem, kas varētu palīdzēt turpināt eh, koordinēt politiku šajā jomā. Eiropas komisija atgādina ka svarīgi ir nodrošināt informāciju, kuru ir jāatspoguļo Nacionālās enerģētikas un klimata plānos, pieminot arī investīcijas šajā jomā līdz 2030. gadam. Tas veicinās saskaņotu un efektīvu tīras enerģijas stratēģiju gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienības līmenī. Koordinēšana un sinerģija ir nepieciešama arī tīras enerģijas finansēšanas instrumentos, kas ir tālākais solis vienas pieturas konsultāciju struktūrai, par kuru šo decembri vienojās padome un parlaments. Tāpat ir nepieciešams stiprināt šī konsultatīvā centra jaudu administratīvo, lai varētu finansēt, vai, pareizi sakot, sniegt atbalstu finansēšanas procesos. Piemērojot inovāciju principu, lēmumu pieņemšanā ir veiksmīgi arī uzsākta īstenošana Atsevišķa pakete šajā jautājumā tika pieņemta 3. oktobrī šogad. Aktīvāka loma ir paredzēta publiskajai iepirkumu jautājumā attiecībā uz inovatīviem produktiem. Arī tas ir solis uz priekšu. Tīras enerģijas inovācijas pakets īstenošana prasa visu komisijas dienestu iesaistīšanos, un šis jautājums nav aktuāls tikai pētniecībai. Ir nepieciešama arī citu pušu iesaiste. Tā skaitā digitalizācijas jomā, standarta jomā, likumdošanas jomā, iesaistot vairākus Eiropas komisijas dienestus. Oficiāla starp dienestu komanda, kas apvieno kompetenci šajā jomā, varētu būt ļoti noderīga. Eiropas komisija šim ierosinājumam vēl pievērsīsies. Attiecībā uz pamata programmu numur 9 eh, apsvēršana vēl notiek, mēs ņemsim vērā jūs ieteikums. Būs nepieciešams ievērojami uzlabot eh, centienus eh, šajā jomā, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Tas mums nav pārsteigums. Un noslēgumā attiecībā uz Eiropas eh, Savienības globālo līdera lomu. Daudz kas tiek darīts izmantojot sarunas tirdzniecības jomā, bet arī dalību valstīm ir daudz kas darāms, eh, veicinot tīras enerģijas eksportus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas konkurētspēja pasaules tirgos. Thank you very much. Paldies. Ļaujiet man pateikties visiem kolēģiem, visiem ēnu referentiem un arī citiem kolēģiem par atbalstu, kas ir sniegts manam ziņojumam. Es ņemšu vērā visus jūsu komentārus. Nedzirdēju neko tādu, kas būtu pret manā ziņojumā iekļautajām idejām. Vispārīgi runājot, jāsaka, protams, mums ir jāvirzas uz tīru enerģiju, tīras enerģijas resursiem. Un tas netiek tā, izmantot tādā veidā, kā mūsu zaļo kolēģi sacīja, bet mums svarīgākais ir samazināt izmešu līmenis kopumā, bet ne tikai CO2, kas ir tik populārs šobrīd bet arī SO2, NOx, smalkās daļiņas, arī biodegvielu izmantošana, biomasas izmantošana var palīdzēt vēl vairāk uh, nonākt uh, tādā riskantā situācijā nekā fosilo kurināmo izmantošana. Tāpat arī centrāla apkurs jautājums smogs, piemēram, arī ļoti aktuāls jautājums. Tā kā šeit ir vesela virkne lietu, kas ir jāņem vērā, nav tikai klimata pārmaiņu problēma viena pati. Es vēlējos līdzsvarotāku skatījumu panākt un apspriesties ar jums, visiem ēnu referentiem, un esmu arī gatavs izskatīt jūsu grozījumu priekšlikumus, pamatojoties tad uz mūsu laika grafiku. 17. oktobris ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas jau ir nākamnedēļ 12. dienā. Tātad nākamnedēļ 17. oktobris. Grozījuma izskatīšana 27. un 28. novembris balsojums itre janvārī, plenārsēdē martā nākamgad. Tas mums viss ir priekšā. It īpaši 27. 28. novembris ir datums, un līdz tam tad ir mums smagi jāstrādā ar ēnu referentiem, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Paldies par diskusijām. Varam pāriet pie nākamā punkta, kas ir balsošana, bet mums līdz tam vēl ir laiks. Tas nozīmē, ka mums ir jāgaida, līdz ieradīsies visi mūsu kolēģi. Tas būs aptuveni 20 minūtes. Neliels pārtraukums - 20 minūtes. Cigaretēm, kafijām, nē, nē, nē, cigaretes gan nē. Tas nav veselīgi. Fine. Okay.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

Ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ieņemiet lūdzu vietas. Sāksim balsošanu. Pūkstens ir desmit. Trešdien, desmit. Tā mums bija paredzēts. Mums ir divi priekšlikumi, par kuriem ir jābalso. Kā vienmēr sāksim ar testa balsojumu. Pārbaudīsim iekārts. Sākam balsot. Lūdzu, nospiediet pogas. Zaļo, sarkano vai dzelteno. The... Beidzam balsot. It's a pity. <laughs> If you don't have a card. Nu, žēl, ja jums nav balsošanas kartītes, Ļoti žēl. Izskatās, ka viss darbojas. Mūsu testa balsojums noslēdzies un varam iet tālāk. Draugi, lūdzu, nezvaniet nevienam mobīlajā tālrunī, pabeidziet savas sarunas tagad. priekšlikums 2010. gada direktīvas grozīšanai par ēku energoefektivitāti. Referents Bens Bensens. Kompromisi un grozījumi viens pēc otra. 203. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums pirmajam kompromisam par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Papildinājums pirmajam kompromisam. Elektroniski pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 208 par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 225 par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. 225. Beidzam balsot. Noraidīts. 229. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 227. par, pret, atturas, pārbaudam Beidzam balsot. Pieņemts. 228. par. Pret. Pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 230 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 235 par. Pret atturas, noraidīts. 234. par, pret, atturas, noraidīts. 236. par, pret, atturas, pārbaudām 236. Beidzam balsot. Noraidīts. 237. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 238. par, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 5A kompromiss par, pret, pārbaudam. Pārbaudām kompromisu 5A. Beidzam balsot. Daudz ir atturējušies ir pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 258. par, pret, atturas, pārbaudām 258. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoties kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudam. Varbūt man lēnāk jāvada balsošana. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmit A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 445 par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 325 par, pret, atturas, pārbaudam. Pārbaudam 325. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. no NV par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 5-7 pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts. 339 par, pret, atturas noraidīts. 58 par, pret, atturas noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 7 lapus priekšējiem, papildinājums 15. par, pret, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Papildinājums 15. pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kāda 7 lapus uz priekšu, 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 341 par, pret, pārbaudam. 349. Nē, 341. labo sev priekšsarētājs. 341. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss. Nē, atvainojos. 370. otrā daļa. Kurš par? Pret? Pārbaudām elektroniski. 370. otrā daļa. Noraidīt. 20. kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. 405 par? Pret? Atturas noraidīts. 410 par. Pārbaudām 405. Beidzam balsot. Noraidīts. 410 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 423 par, pret, atturas, pārbaudam. Pārbaudam 423. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Šo gan ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Pieņemts. 447 par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums 22. kompromisam par, pret, atturas, pārbaudam. Papildinājums 22. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Papildinājums 23. kompromisam par, pret, pārbaudām, papildinājums 23. kompromisam. Beidzam balsot. Pieņemts. 473 par, pret, atturas, noraidīts. 474 par, pret, atturas, pārbaudām 474. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 477, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 478 par, pret, atturas, noraidīts. 479 ir atsaukts. 481 par, pret, atturas, noraidīts. 472 par, pret, atturas, noraidīts. 482 par, pret, atturas pārbaudam šo 482. Beidzam balsot. Noraidīts. 483. par, pret, atturas, noraidīts. 484. par, pret, atturas, noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kad 7 lapas puses priekšu, 69. par, pret, pārbaudām 69. grozījumu. NV69. Beidzam balsot. Noraidīts. 523. par, pret, atturas, noraidīts. 524. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 524. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kāds sešs laps uz priekšu? 74. Par, pret, atturas, noraidīts. 563. par, pret, atturas, noraidīts. 26. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 29a kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 573 par, pret, atturas pārbaudam šo. 573. Noreiz, 29b par, pret, atturas pieņemts. 30. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 27. kompromiss par. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, jums taisnība. 583. Atvainojos par savu kļūdu. Par to mums bija jābalso. 583. par, pret, atturas, noraidīts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 590. par, pret, atturas, noraidīts. 591 par, pret, atturas, noraidīts. 31. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 32 par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums 32. kompromisam par, pret, atturas, pieņemts. 619 par, pret pārbaudām 619. grozījumu. Noraidīts. 620 par, pret, atturas noraidīts. 621 par, pret, atturas noraidīts. 622, 624 kopā par, pret, Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 625. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 626 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 623 par. Pret atturas pārbaudam 623. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums 28. kompromisam par, pret, atturas, noraidīts. 33. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 71. par pret atturas noraidīts. NV2 par pret atturas noraidīts. 72. par pret pārbaudām. Pārbaudām 72. Beidzam balsot. Jā, jums jāceļ rokas. Nu, man laikam jāvada lēnāk balsošana. 73. par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Pārbaudam 73. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Kurš par? Pret. atturas, noraidīts. 34. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 35. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, pārbaudām 88. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret, atturas, pārbaudam. 97. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kompromiss par, pret pret, atturas, pieņemts. 39. kompromiss par, 38. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 107. par, pret, atturas, noraidīts. 108. par, pret, atturas, noraidīts. 110. par, pret, atturas, noraidīts. 111. par, pret, atturas, noraidīts. 41. kompromiss par, pret,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 atturas noraidīts. 134. par pret atturas pārbaudām 134. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. par pret Vēlreiz 135. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam 135. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs uzvarējāt. 136. par. Pret. Pārbaudam 136. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. par. Pret. Pārbaudam arī šo. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. par. Pret. Atturas. Pieņemts. NV16 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 139. par. Pret. Atturas. Pārbaudam. 139. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 45 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 46 par, pret, atturas, pieņemts 143. par pret pārbaudām 143. Beidzam balsot. Noraidīts 144. par pret atturas pieņemts 145. par pret atturas pieņemts noraidīts. 47. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 48 par, pret, atturas, pieņemts. 155. par, pret, atturas, noraidīts. 156. par, pret, pārbaudām. 156. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 172. par pret atturas noraidīts 169. par pret atturas pārbaudām 169. Beidzam balsot. Pieņemts 170. par pret pārbaudām 169. 170. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 176. par. Pret. Atturas. Pieņemts. NV27 par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 181. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. NV30 par, pret, atturas, noraidīts. 183 par, pret,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 Beidzam balsot. Pieņemts. 52. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 193. par, pret, atturas, noraidīts. 194. par, pret, atturas, noraidīts. NV32 par, pret, atturas, noraidīts. NV33 par, pret, atturas, noraidīts. 53. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Par 109. nebalsojam. Balsojam par 201. par, pret, atturas, noraidīts. 59. Pret atturas noraidīts. Un tagad gala balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Labs rezultāts pieņemu apsveikumus mūsu referentam. Un tagad balsosim par starpiestāžu sarunu uzsākšanu, kas balstās uz 69C punktu. Arī šis ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar milzīgu pārsvaru apstiprinām starpiestāžu sarunu uzsākšanu. Paldies! Referenta kungs, dargie draugi, pavisam īsi referents. Pavisam īsi es gribēju pateikties visiem ēnu referentiem par tiešām ļoti labo sadarbību Man ir liels prieks, ka šodien saņēmām plašu vairākumu atbalstu trilogu uzsākšanai, un es eh, ar prieku sadarbošos ar visiem arī uh, nākotnē. Pateikšos arī visiem darbiniekiem par ļoti labo darbu. Paldies! Tagad pāriesim pie otrās uh, balsošanas. Tas ir uh, ziņojuma projekts par. Uh, priekšlikumu, ar ko vairākus tiesību aktus, kurot, kurus paredzēta regulatīvās kontrolas procedūras izmantošana pielāgo līgumam par Eiropas Savienības darbību. Te ir viens vienīgs balsojums, personāla balsojums, protams, un sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir vairākums. Paldies! Liels paldies par to, ka piedalījāties balsojumā. Tas tagad ir noslēdzies un pāriesim pie nākamā punkta mūsu uh, sanāksmē, kas ir ITER. Yeah, uh, yeah it's uh, uh, ITER. Very important. Jā, ITER, tas ir ļoti svarīgs jautājums mūsu sarakstā. Dargie kolēģi, uh, ja jūs vēlties eh, atstāt zāli, lūdzu dariet to nekavējoties, klusu, neradot nekādas papildus eh, diskusijas. Yeah, yeah, yeah. Yeah, for half an hour. Yeah. yeah. It's, not, it's, it's Kolicek also. Yeah. Could you in, at 11 o'clock? Yeah. At 11 o'clock. Yeah. Could you replace me? Yeah. Good. Yeah. Great.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 Uh, uh, kolēģi, vai es varētu lūdzu lūgt uh, Bēnsena kungu, referentu kungu, Bēnsena kungs un citi? Zāles aizmugurē, dārgie kolēģi, lūdzu apsēdieties vai arī pazūdiet. Citu iespēju nav divas iespējas - vai nu apsēsties visiem, vai arī uzreiz iet ārā no zāles. <laughs> Uh, thank you very much. Lielas paldies. Ļoti svarīgs jautājums. Itre atbildība. Eiropas Savienības ieguldījums uh, reformēta ITER projekta attīstībā. Mums būs viedokļu apmaiņa ar uh, DGNR ģenerāldirektora vietnieku enerģētikas jautājumos Gerisamus Tomas, ITER organizācijas ģenerāldirektoru Bernārdu Bigotu un aģentūras F4E direktoru Johannesu Švēmeru. Tātad tā ir Fusion for Energy aģentūra F4E. Un ļaujiet man pateikt, uh, ka 14. jūnijā šogad, eh, tātad pirms trim mēnešiem, komisija publicēja paziņojumu par Eiropas Savienību savus ieguldījumu eh, reformētā ITER projektā. Eiropas Savienība ir galvenais ieguldītājs ITER projektā un eh, nākotnes ieguldījumi būs arī jāapspriež jaunā daudzgad finanšu ietvara kontekstā un arī Brexit kontekstā, kas ir ļoti svarīgi. Tātad ne tikai daudz gan finanšu schēma šeit ir būtiska, bet arī Brexit. Pārāk ilgs laiks mums nav, bet stunda mums ir atvēlēta šai diskusijai un sākumā došu vārdu direktoru kungam, ģenerāldirektoru kunga, Tomas kungam, lai viņš prezentētu komisijas uh, paziņojumu. Es lūdzu jūs īsi prezentēt šo paziņojumu, lūdzu jums vārds, direktora kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man ir arī eh, PowerPoint prezentācija, un to varētu uzlikt varbūt uz ekrāna. Ok. This is what... Labi. Tas ir tas, ko mēs būvējam. Šeit attēlā redzat, ko mēs būvējam kopā ar septiņām pasaules valstīm. Tātad pāriesim pie nākamā slaida. Kā jau priekšsādātais teica, komisija 2017. gada jūnijā pieņēma paziņojumu ar mērķi um, iesaistīt parlamentu un padomi uh, arī eh, tālākajā ITER projekta apspriešanā. Šis paziņojums eh, transparentā veidā eh, norādīja uz pagātnes problēmām, kur ir bijušas kavēšanās un vilcināšanās un sniedza tādu pārskatu par ne tikai būvniecību, bet arī visu šo noslēgumu posmu. Un mēs uzskatām, ka balstoties uz to, uh, uz šo jauno grafiku, mums atkal vajadzētu uh, saņemt um, apliecinājumu no Eiropas, ka tā tātad ieguldīja šajā projektā, un kopš 2015. gada ir daudz kas izdarīts, ir uh, ie, iecāts jauns uh, ģenerāldirektors, un ir konkrēti pasākumi, kas ir sasniegti. Uh, Mēs tātad eh, uzraugām šo projektu katru ceturksni un līdz pat būvniecības periodu beigām tas notiks. Un mēs esam arī nodrošinājuši atbilstību tagadējai DFS daudzgad finanšu schēmai. Mums ir izdevies turpināt darbu pie ITER, nepārsniedzot eh, daudzgad finanšu schēmas noteiktos griestus, bet tajā pašā laikā, laikam pēc 2020. gada mēs eh, prasām ieguldījumu un ļoti skaidri norādām arī uz riskiem, kas pastāv un potenciālo uh, uh, ārkārtas plānu nepieciešamību. Tātad uh, Agrāk mēs daudz par eh, riskiem nerunājām un dažādiem alternatīviem plāniem nerunājām, tad, tad es gribu uzsvērt, ka tagad to darām un tas ir ļoti caurskatāms veiks, lai norādītu uz kodolsintēzes iespējām un ITER tālākajām iespējām. Tāpēc mēs gaidām arī Eiropas parlamenta atbalstu, lai saglabātu Eiropas līdera lomu kodolsintēzes enerģijas attīstībā, kas ir eh, atslēgas elements, eh, lai atteiktos no uh, Uh, oglekļa enerģijām. Tātad, kad fosilie uh, energoresursi izzudīs un uh, atjaunīgie energoresursi būs galvenais avots enerģijai, tad šis būs ļoti svarīgs aspekts. Un, protams, mēs prasām arī ministru mandātu, lai uh, apstiprinātu šo jauno plānu. Mūsu starptautiskie partneri arī aktīvi iesaistās uh, un mēs gribam nodrošināt arī, lai viņu projekta atbalsts turpinātos. Daudzās diskusijās par ITER um, ir parādījies, ka uh, pagātnē arī ir bijušas šādas prognozes, kāpēc tad šoreiz, lai tas būtu savādāk? Tāpēc, ka mēs esam daudz tālāk tikuši šajā projektā. 90% uh, dizaina būvniecībā jau ir pabeigts, un uh, 70% eh, citiem komponentiem, izņemot plazmu, un ir arī eh, vairāk kā 839 līgumi jau noslēgti, un eh, ir arī bijuši neatkarīgie novērtējumi ziņojumi, kas apliecina, ka projekts progresē, bet arī risks ir novērtēts, lai varētu izvairīties no problēmām nākotnē. Un mēs arī turpināsim ikgadēju pārbaudi, uh, organizēt, eh, lai nodrošinātu to, ka pārvaldība eh, notiktu eh, aktīvi un risinātu problēmas. Kāda ir ieguvumi? Vai ir ieguvumi tātad kodolsintēzai arī īstermiņā vai tikai ilgtermiņā? Ehm, ir arī ieguvumi īstermiņā, uh, Vairāk kā 430 eh, uzņēmumi piedalījās ITER biznesa fórumā Aviņonā šogad, un tagad, kad šis projekts virzās uz priekšu, 2015. gadā tas bija nedaudz iestrēdzis, tagad šis projekts turpinās, un mums ir ieinteresētie uzņēmumi, kas ir uzņēmēji, apakšuzņēmēji ar jaunajām tehnoloģijām. Tātad ir jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kas parādās. Uh, katru mēnesi, kad šis projekts virzās uz priekšu. Mums ir arī šie pārneses efekti. E, ITER izstrādātas tehnoloģijas tiek izmantots arī citviet, un šeit ir divi piemēri e, metāla e, formu veidošanas tehnoloģija, kas jau tiek izmantota Airbus, tā tika izstrādāta ITER projekta ietvaros, un arī magnētiskās rezonanses tehnoloģijas, kas ir izstrādātas kā daļa no ITER projekta, tagad tiek izmantotas uh, citos projektos, medicīnā, piemēram. Un uh, tātad uh, diagnozē un materiālu, uh, jaunu materiālu veidolā šie rezultāti tiek izmantot arī citās jomās. Arī ar to esmu pabeidz savu prezentāciju priekšādātāju kungs. Mums ir kopīga vīzija Eiropā, gan ITER projektam, gan kodolsintēzes uh, laboratorijām. Tās, tās viss strādā kopā, atzīstot, ka ITER ir svarīgs un nepieciešams solis, lai parādītu kodolsintēzes enerģijas īstenojamību un realizējumību, un tāpēc mēs kā komisija prasām parlamenta un padomas atbalstu, lai virzītos uz priekšu. Lielas paldies! Lielas paldies jums, ģenerāldirektora kungs! Uh, tas eh, tiešām ir ļoti svarīgi uzklausīt Eiropas komisijas pozīciju, un šis jautājums arī mums ir ļoti svarīgs, runājot arī par investīcijām. Nākamais runātājs eh, Bernārs Bigokungs, kurš ir ģenerāldirektors ITER. Lūdzu, jums vārds, ģenerāldirektora kungs. Paldies priekšādātāji, ka man ir šī iespēja eh, prezentēt ITER projekta uh, sasniegto. Cerams, ka drīz prezentācija arī uh, virzīsies uz priekšu. Aha, ok. Is it? No, sorry. Ok. So, you have an op- Tātad te jums ir pārskats no augšas, kā ITER projekts šobrīd izskatās tagadējā stadijā, un uh, Jūs redzat šeit 45 hektāru teritoriju un daudzas ēkas jau ir uzbūvētas un drīz tur uh, arī tiks uzstādīts aprīkojums. Šis projekts ir ļoti būtisks, lai uh, izveidot pētniecības uh, struktūru, kura varēs parādīt ūdeņraža sintēzes uh, uh, iespējas, lai nodrošinātu alternatīvu enerģijas avotu. Tas būs papildus uh, atjaunojumajām enerģijām un, uh, un šis projekts uh, ir īstenojams tikai sadarbojoties starptautiskā mērogā, jo aprīkojuma un šīs spēkstacijas uh, izmērs ir tik milzīgs, ka neviena valsts viena pati uh, Eh, to nevarētu uzbūvēt. Tas, tas aizņemtu apmēram 20 gadus. Tās ir inovatīvas tehnoloģijas, un arī šie izmēri ir milzīgi. Ir vajadzīga vakuma kamera, eh, kas ir 20 metru diametrā un arī 20 metru augsta, un ļoti precīzi ir jābūvē eh, magnētiskā kameras. Tad, tad biezums ir 0,5 5 mm. Tātad starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, un tāpēc mums ir septiņi lieli partneri. Mēs esam uh, tā kā jau Tomas kungs teica, tad uh, projekts ir sācis darboties, bet nav vēl īsti atradis savu ceļu. Man 2015. gadā lūdza uzņemties šī lielā projekta vadību, un mēs izveidojam jaunu organizāciju. Šī jaunā organizācija um, ir ar skaidru pārvaldības struktūru, un uh, mēs veicam arī tādus rūpīgus pārskatus, lai mums būtu uzticams plāns arī izmaksu ziņā. Tātad 2015. gada uh, beigās ETER padome apstiprināja mūsu priekšlikumu, uh, ar nosacījumu, ka būs arī ārējas pārbaudas, lai nodrošinātu to, ka mūsu priekšlikumi ir pietiekami uh, pamatīgi. 2016. gadā šis novērtojums notika, un, kā Tomas Kungs jums teica, tad mums visu laiku tiek veikts novērtējums, lai palīdzētu mums labi pārvaldīt šo projektu, pārvaldīt arī riskus, uh, un arī konfigurācijas eh, pārvaldību, un tas viss ir eh, diezgan pozitīvi attīstījies. Tas ir novedis arī pie tā, ka ASV arī ir apliecinājusi, ka paliks pie šī projekta un turpinās to atbalstīt. Par ko es gribu jūs pārliecināt, eh, ne tikai par to, ka mēs esam reformējuši šo uh, organizācija un ka mums ir arī labs novērtējums un uh, darba plāns, bet mēs esam arī apņēmušies uh, sasniegt uh, tādus svarīgus pieturas punktus, lai norādītu, ka mēs virzāmies uz priekšu. Un visi šie punkti ir sasniegti. Un tātad šie te barotāji ir uh, Uh, uzstādīti, ir šīs ļoti jaunas tehnoloģijas, kas ir sasniegts, un viss ir veiksmīgi izdarīts līdz šim. Šobrīd mums ir uh, uzticams uh, darba plāns, ļoti skaidrs plāns, kā jūs šeit redzat, ir šie pieturas punkti uh, 2025. gadā uh, sasniegt pirmo plazmu. Un uh, ja mums ir tātad visi šie partneri, ja kāds uh, neizdarīs savu daļu, tad tas eh, visu šo darba plānu izjauks un radīs papildus izmaksas. Eh, jo, un viss ir tik ļoti sasaistīts, ka mēs nevaram iztikt eh, bez neviena no partneriem un bez neviena no uh, aprīkojuma daļām. Tad, kad būs šī te pirmā plāsma 2025. gadā un būsim pārliecināti, ka šīs aprīkojums labi darbojas, tad mums tālāk būs papildus instalācijas, piemēram, pirmā uh, šī te siena, uh, lai noturētu šo enerģijas plūsmu no sintēzes un kaut ko arī, kas, kas atļaus šos materiālus reciklēt. Un visas šīs lietas ir eh, labi izplānotas, lai līdz 35. gadām būtu eh, pilna šī enerģija sasniegta, sintēzes enerģija. Šeit jums ir eh, tātad piemēri no mūsu septiņiem partneriem, un tas tiešām ir iespaidīgi, apmeklējot šīs ēkas, tur tiek uh, izmantots tiešām ļoti inovatīvas tehnoloģijas. Tātad projekts ir uz pareizā ceļa, tas uh, tiek labi pārvaldīts un mums ir uh, vajadzīgi visi šie septiņi partneri ar pilnu apņēmību. Ja kāds no partneriem izkrīt, tad uh, projektam tas būs milzīgs kaitējums. Eiropa ir galvenā šeit, un mēs atbalst, gaidām tad lielu atbalstu no Eiropas. Tātad ITER tiešām virzās uz priekšu, un šī ir tā kā uh, tā, tā siena, ko mēs saucam par biovairogu, tas arī viss priekšsādātāji. Paldies! Lielas paldies par jūsu sniegto informāciju un par komentāriem. Mums vajadzētu pēc iespējas vairāk uzzināt par šo projektu un tā nākotni. Un nākamais runātājs Johannes Švemerkungs, kurš ir energoaģentūras sintēzes direktors. Paldies priekšsēdētāji, paldies deputāti par to, ka esat šorīt šeit un esat ieinteresēti šajā jautājumā. Tātad Fusion for Energy tika dibināts pirms desmit gadiem. Tā ir Eiropas Savienības aģentūra, kur ir atbildīga par ITER Eiropas daļas izpildi, kas ir 35%. Mēs atrodamies Barcelonā, Spānijā, un ar, mums ir arī uh, biroji Vācijā un Japānā, mums ir 460 eh, darbinieki, mums ir arī inženieri no visas Eiropas, un mūsu budžets eh, no 2007. līdz 2020. gadam eh, DFS bija 6,6 miljārdi. Un mēs vēl nerunājam par laiku pēc 2020. gada. Viens no galvenajiem iedoldījumiem Eiropai ir šīs te ēkas, tas, ko jūs šeit redzat, kā tas viss ir attīstījies pēdējos gados. Uh, tas vairs nav tukšs lauks, tā ir rosīga, rosīga darba vide, būvlaukums, kur katru dienu viss tiek būvēts, un jūs kā deputāti katru mīļu brīdi esat pie mums gaidīt, ierasties un apmeklēt un apskatīties, kā tas viss notiek. Un tad ir vēl uh, ieguldījumi no Eiropas puses, kā jau Bigo kungs to minēja, šis te uh, Uh, aprīkojums. Eiropa uh, piedāvā šo jauno uh, tehnoloģisko aprīkojumu. Šī ir viena no komandām, kas ir iekšā vienā no šiem aprīkojuma elementiem. Tā ir milzīga instalācija, kas palīdz attīstīties Eiropas rūpniecībai. Un tie vienmēr ir vairāku Eiropas uzņēmumu konsorciju no dažādām Eiropas valstīm. Uh, Arī šī te vakuma tvērtne ir ļoti būtiska daļa um, uh, šajā projektā, kur Eiropas uzņēmumi ir galvenie ražojot detaļas un tās arī savienojot ar ļotām, ļoti jaunām augsti, augsto tehnoloģiju uh, metodēm no Vācijas, no Itālijas. No Spānijas un Francijas arī ir uzņēmumi tur, kas strādā. Ja jūs paraugāties uz finansējumu, kas ieplūst Eiropas uh, rūpniecības nozarēs, uh, tas ir diezgan liels skaitlis. Esam iztērējuši apmēram 4 miljardus jau tagadējā daudzgad finanšu schēmā. Būs vēl 4 miljārdi līdz 2025. gadam. Šajā grafikā jūs redzat uh, to kā attīstās līgumu skaits, un šī pelēkā daļa ir nauda, tad, tad tas ir īstermiņā, kā jau Tomās kungs teica, arī labs veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību. Ja jūs paraugāties uz sadalījumu, tad, tie, tātad šie līgumi ir labi sadalīti pa visu Eiropu, tātad nav gandrīz nevienas Eiropas valsts, kas nedod savu ieguldījumu ITER projektā. Uh, F4E ir uh, organizācija, kas sākās kā startup uzņēmums no nulles, kā jau Tamas kungs minēja. Tad Bernārds un es sākām darbu 2015. un 16. gadā, lai profesionalizētu šo organizāciju, lai pārietu no zinātniskā projekta uz tādu profesionālu projekta izpildi, un es uh, domāju, ka tas ir arī uh, tā izdevies, un uh, es visu laiku cenšos uh, uzlabot šīs organizācijas darbību, uh, lai tā kļūtu nobriedušāka organizācija. Un tagad mums ir desmit gadi, mēs to arī nosvinēsim Barcelonā 30. novembrī. Mēs jūs visus laipni aicinām uz šo uh, atzīmēšanu, un uh, mūsu moto ir uh, atnest uz zemi saules eh, enerģiju. Tā ir eh, galvenā enerģija visumā, tātad, ja mēs raugāmies uz to visu no seno grieķu perspektīvas, kas ir Eiropas kultūras šūpuls, viņi gribēja lidot kā putni, izmantot eh, saules enerģiju un iegūt dievu gudrību. Uh, Mēs sākām ar eh, lidošanu, esam diezgan tālu tikuši ar zināšanām, mākslīgais intele, intelekts, internets, tas viss arī labi virzās uz priekšu ar sauli, ir nedaudz vēl problēmas, bet ar jūsu palīdzību mēs to izdarīsim. Paldies! Paldies, liels paldies jums, direktora kungs, par jūsu prezentāciju un jautājumu komentāri. Kalēkungs, lūdzu. Šons Kelijs, lūdzu. Uh, <coughs> Paldies visiem runātājiem. Šeit runa par augstām tehnoloģijām tomēr ļoti interesanti un arī ļoti svarīgi. Man ir jautājums. Vienā no slaidiem es redzēju to, ka rakstīts, ka kodolsintēzē ir potenciāli spējīga nodrošināt praktiski neierobežotu enerģiju un runātājs sacīja, ka tas ir papildus atjaunojumiem energoresursiem. Vai tad ir potenciāls neierobežota enerģijai, kas varētu aizstāt kādu dienu visas citas enerģijas avots izmaksas ziņā saprātīgā līmenī. Ņemot vērā ieguvums, ja jūs atsaucāties arī uz ASV, Cik liels ir trešo valstu ieguldījums šajā pētniecības projektā un darbā? Vai viņi piedalās, vai viņi rīkojas neatkarīgi? Un ja būs kodolsintēzes nodrošināt Eh, neierobežot enerģijas apjomu, vai viņi vienkārši izmantos eh, mūsu sasniegto, jeb savu taisnīgo daļu. Iepriekšējais runātājs BPP, nākamais Pauša kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Labrīt arī direktoram. Par ITER finansējumu Paldies par sniegto informāciju. Paldies par progresa ziņojumu. Pagājušajā gadā es biju atbildīgs par grāmatvedības uzskaits jautājumiem saistībā ar ITER un zinu, ka ir ļoti lieli sasniegumi un pozitīva notikuma attīstība. To apstiprināja arī Eiropas revīzijas palāta un Eiropas parlaments. Tāpat zinu arī visu informāciju par finansējumu pēc 2020. gada bāzes līnijas eh, un reālistisku programma ir ļoti nepieciešama, lai projekts saņemtu pietiekamu uzticību. Ir bieži dažādas korekcijas, pirms tika pabeigts budžeta projekts. Tā kā, manuprāt, skaitļi ir diezgan reāli. No otras puses, mums tam ir nepieciešams finansējums pietiekamā apmērā. Nepietiekams finansējums šim projektam novestu pie kavēšanās. Vai esat padomājuši par citiem finansēšanas avotiem, ne tikai publiskām finansēm? Vai esat domājuši piesaistīt privātos partnerus, veidojot tādus PPP projektus, arī ITER. Ja mums ir jāapņemas sniegt 10 miljārdu eiro finansējumu, mums ir nepieciešams arī garantijas. Komisija arī domā par īpašu rezerves e, plānu 10% apmērā. ASV savukārt norāda, ka kavēšanās varētu būt divi gadi. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm bažām? kāda būtu šāds kavēšanās ietekme uz projektu kopumā un kā jūs rīkotos? Ko jūs domājat par situāciju komisijā? Komisija apspriedīs paziņojumu, bet, manuprāt, būs ļoti grūti nonākt pie gala lēmuma pirms padomes novembrī. Kāda ir jūsu nostāja? kā būs Erotom nostāja novembrī padomē un kas tiks apspriests. 75% no visām izmaksām saistīts ar inovācijām un pētniecību. Jūs minējāt, ka būs arī produkti, kas tiks izstrādāti teikt, no šīm pārneses e, zināšanām Vai varat kaut ko plašāk par to pastāstīt? Un pēdējais jautājums. Francija seks 20% no visām izmaksām. Vai Francija jau ir iepazīstināta ar jaunajiem plāniem? Ar jauno laika grafaku līdz 2035. gadam un kāds ir Francijas viedoklis? Ir grūti prognozēt secinājumus un iznākumus Brexit sarunām, bet kāda ir apvienotās karalists nostāja nākotnē? Nu, un arī Tokomaks eh, projekts. Vai ir kāds oficiāls jau paziņojums no Britu puses? Nākamais - Rebeka Hārms, zaļo vārdā. Um, ich hätte eigentlich. Äh, es uh, labprāt gribētu divas piezīmes izteikt, un arī tādēļ, ka ir uh, pastāvīga diskusija par ITER. Tas, ko jūs uh, šodien mums stāstījām, stāstījāt, nozīmē, ka varam paļauties uz vienu konstantu attīstības kopu, ka nākotnē viss kļūs dārgāks. ITER tas vienmēr tā ir bijis, un arī kopumā 40-50 gadu kodola sistēmas pēc, eh, kodola uh, ekonomikas drošības jautājumos tā tas ir bijis. Un otrais punkts, kas ir bijis vienmēr stabils, tas ir uh, jautājums par to, kad tad ITER varētu palaist eksploatācijā, ka šis datums arī uh, vienmēr tiek atbīdīts uh, tālākā nākotnē. Un līdz ar to jāuzdod jautājums, vai Eiropas Savienība, ja tā ir tik daudz naudas investējas, vai tā var būt droša par to, ka eh, risinājums eh, enerģijas un apgāda un eh, klimata pārmaiņu novēršanas ziņā, ka šis ieguldījums tiks arī sasniegts attiecībā uz Eiropas līdzekļu izmantošanu. Jūs esat saņēmuši šos līdzeņus, līdzekļus procenta likmēs no kopējā budžeta. Man liekas, ka pareizāk ir tas, un komisija varētu arī ko teikt. Būtu mums pateikt procentos sareiķināt ITER pētniecības um, līdzekļu īpatsvaru kopējā energopētniecības daļā, tad um, tas varē, varētu būt savādāks. Es pati nevaru šos uh, datus. Um, šeit prezentēt, bet es domāju, ka kolēģi, kas lemj par pētniecības budžetu, tiem būtu jāzina, cik daudz uh, naudas mēs iztērējam energopētniecībai un kāda daļa šajā energopētniecībā ir tā, kas tiek izmantota ITER uh, tā sauktajai pamatpētniecībai. Nu, tagad tā, uh, tas jau ir vairāk nekā 50 gadi kopš kodola sistēma tiek pētīta kodolsintēze tiek pētīta. Un tagad uh, jautājums ir sekojuši, vai uh, tagad jau tiek izmantoti arī uh, privāti līdzekļi ITER pētniecībā, vai ir kāda lielāka energo kompānija, jo viņi domāja, ka kaut kādā brīdī tas varētu būt arī rūpnieciski izmantots, tātad vai ir kāda firma, kāds uzņēmums, kas investē. Well, thank you very much. And the... Jā, paldies. Kolēģi, kā jūs noteikti pamanījāt, diemžēl mūsu priekšsēdētājiem bija jādodas prom, pildīt citas pienākums, tā kā es viņu aizstāšu. Lamasurkungs. Merci, merci, monsieur le, le président. Je n'ai pas... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uh, Gribu teikt paldies, ka a, dod man vārdu, esmu īsti itras deputāts un kopā ar kolēģiem budžeta komitejā ilgi jau pievērš uzmanību šim prožet, projektam un a, kā jau ļoti labi tika a, izskaidrots, mūsu runātāji ļoti izsmeļoši uzstājās. Tas ir vienīgais pamatpētniecības projekts Eiropas Samienībā ar Eiropas Savienības vadošo lomu pasaules līmenī. Mēs runājam par uh, saules uh, enerģijas izmantošanu. Jautājums ir ļoti komplekss. Sākotnēji uh, projekta pārvaldībā bija daudz uh, pārliecīgu izmaksu un uh, nepārāk veiksmīgs menedžments, bet uh, tagad esam ļoti gandarīti redzēt, ka jaunā darba komanda Biko kunga vadībā un Eiropas komisija tāpat arī F4 enerģija aģentūra dod uh, praktiski garantijas par uh, uh, veiksmīgu attīstību un esam iedrošināti. Jautājums, ko es gribēju uzdot, ir sekojošs. Šis ir ļoti uh, tāda ilgtermiņa attīstības a, projekts. Eiropas Savienība ir labi organizēta budžeta jomā un var a, garantēt politikas, nu vismaz a, vidējā līmeņī Tie ir mūsu daudzgadu finanšu saistību maksājumi, ko mēs gatavojam, un mēs gatavojam 5 līdz 10 gadus uz priekšu šīs maksājuma saistības. Bet mūsu partneri, vai mūsu partneri var arī var dot līdzīgus maksājumu garantijas, vai nu individuāli, vai arī tad, kad tie, kas iesaistīto valstu ministri Mēs esam redzējuši tādu situāciju, kas ir ļoti sarežģīta mums, kad mūsu a, partneri garantē a, finansējumi a, ilgtermiņā, bet mēs to vēl nevarējām. Mēs esam pārvarējuši šo sarežģīto situāciju. Un kādas tagad ir iespējas un perspektīvas nākamajos gados? Uh, suivant, uh, monsieur Zanonato. Paldies, nākamais runātājs Zanonato kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es esmu bijis Karadešā un uh, apmeklējis uh, būvlaukumu. Esmu konstatējis sekojošo. Es vienmēr esmu bijis ļoti entuziastisks attiecībā uz uh, kodola sintēzes projektu. Es nāku no pados un tur aptuveni jau 30 gadus tiek veikti eksperimenti par kodolsintēzi nu pat 60 uh, gadus uh, ir pētījis uh, profesors, uh, profesors Ostānī, kas bija fizikas uh, institūta direktors un Džordžo Ostānī. Viņu dēls, to jūs noteikti ļoti labi zinat, jo viņš bija viens no vadošajiem spēkiem šajā projektā kopumā. Es gribētu pastāstīt uh, sekojošo, kad pirms 30 gadiem tika uh, nodibināta sabiedrība RFX Tā bija nedaudz, protams, lielāka nekā tas, kas tagad notiek Karadašā. Es jau sen zināju par šiem eksperimentiem un Džordo jautāju, nu, cik ilgi ir nepieciešams, lai sasniegtu rezultātus. Nu, viņš teica, nu, aptuveni 20 gadi. Pēc 10 gadiem viņš teica, aptuveni 30 gadiem. Pirms pāris gadiem es tev to pašu jautājumu. Un viņš teica, nu, pēc 40 gadiem mēs drīzāk spēsim būt veiksmīgi. Jo vairāk laika paiet, jo vairāk laiks būs nepieciešams. Arī to Karadašā uzziņoja, jo tur varēja precīzāk saprast, kādi eksperimenti tiek veidi. Protams, ka tam ir ļoti daudz tehniskas ietekmes. Un visdrīzāk, ka nu pat šī gadsimta laikā projektu varēs noslēgt. Un būs iespējama kodols sintēze aptuveni 30 eh, minūšu eh, ilgumā. Man liekas, ka agrāk eh, bija 60 minūtes plānots, tagad 30. Investīcijas ir aptuveni 60 miljārdu uh, um, apmērā, bet Karadašā ir uh, zemestrīču risks Tas par, par to parasti netiek runāts. Tātad mans konkrētais jautājums. Jūs ārkārtīgi pozitīvi atainojāt situāciju, taču es domāju, ka šeit parlamentā jārunā arī ir par problēmām. Tiek pieņemti lēmumi, izsverot pozitīvos un problemātiskos aspektus. Neiet runa par to, ka mēs nu tikai tādā entuziasma vilnī pieņemam lēmumus. Tādēļ jautājums ir tāds Kā jūs domājat, cik daudz laika būs nepieciešams šīs eh, iekārtas eh, eksploatācijā, lai varētu pierādīt, eh, ka kodolsintēze var tikt stabilizēta? Un otrais, kas tiek plānots kā demonstrācijas fāze, ka pirmā iekārta, kas en, radītu vairāk enerģijas nekā tā patērētu, proti, kas tiešām radītu elektroenerģiju. It ir ne, uh, Eh, ražošana. Elektroenerģija tas tikai pusstundu parādīs, ka tehnoloģija ir pieejama. Tādēļ es gribētu nu, tādu skaidrāku uh, situāciju saprast. Nesam tikai vien uh, ļoti sajūsmināti, bet gan uh, arī zinātnīs gribētu zināt, kas, kas notiek, kāda ir laika sadalījuma schēma. Paldies! Nākamais runātājs Fraida kungs. Nu, uh, manā pilsētā jau arī Koperniks uh, lasīja lekcijas, mūsu priekšsēdētājs uh, to zina. Mums tiešām ir ļoti tādas uh, būtiskas uh, un senas tradīcijas, arī Galileo ir strādājis mūsu pilsētā. Paldies! To... Jā, paldies, prieks jūs redzēt šeit. Pats biju Karadašā pirms pusgada, varbūt mazāk pat, un tas bija ļoti iespaidīgi. Varu ieteikt tikai visiem, kuri ir ieinteresēti šajā jautājumā, pašiem doties un apskatīt uh, vietu, kur tas viss tiek būvēts. Pilnīgi cits iespējas nekā skaroties uz prezentāciju ekrānā. Jautājums ir uzdots dažādos formulējumos, un nu, tad, kad mēs bijām uz vietas, jautājums, kuris uzdevu, attiecās uz Krievijas lomu, jo tobrīd un arī šobrīd vēl ir tāds antagonisms starp Krieviju un Eiropas Savienību. Jūs sacījāt, ka līdz šim Krievija nav atteikusies no jebkurām saistībām. Šobrīd ASV ir tā, kur ir mainījusi savu politisko nostāju, nomainījies prezidents, vai prezidenta maiņa ASV ir ietekmējusi jebkādā veidā sarunas ar am amerikāņu kolēģiem. Vai viņi varbūt vilcinās virzīties uz priekšu vai nē. Un kā Zano NATO kungs pirms brīža sacīja, uh, tik daudz līdzekļu jau ir ieguldīt šai projektā. Šobrīd būtu vienkārši pilnīgi muļķīgi apturēt šo projektu, jo šobrīd mēs esam situācijā, kurā tiešām tādā gadījumā būtu izšķērdēta milzīga naudas summa, ja mēs vienkārši pamestu šo projektu šobrīd. Paldies! Paldies! Tagad arī es uzdošu savu jau. Es labāk gribētu franču valodā atbildēt. Nu, vai arī. Nu, labi, uzdošu jautājumu franču valodā. Tātad gribu uzdot jautājumu sekojoši par ko iet runa, ja mēs runājam par visplašāko ārējo partneru iesaistīšanu? runājot par finansējumu, par tehnisko pienesumu. Tātad šī uh, plaša līmeņa iesaiste - Japāna, Koreja, ASV un citas valsts, citas attīstītās valsts. Un, protams, pat uh, Čehijā mēs esam ieviesuši mūsu uh, galvaspilsētā un veidojuši tādu nelielu pienesuma daļu. Es pats strādāju pētniecībā un zinu, ka nu nekad nevar plānot. Ir mērķi, protams, un tiem ir jāsako. Un ja mēs sakam 2020. 2025. gads, zināmu reālu darbību sākumam šajā projektā. Un nevaram teikt, 2035. gadā mēs ražosim pirmo enerģiju. Nu, tas ir nedaudz salīdzināms ar, ar nu, tādu salīdzinājumu, kam nav tādas īpašas jēgas. Es domāju, ka šis ir ārkārtīgi interesants pētījums visā Eiropas pētniecības vēsturē. Un, protams, ka, ja saule sniedz šo ārkārtīgi lielo enerģijas daudzumu, tad mums vajadzētu būt tiešām spējīgiem to izmantot. Mans jautājums ļoti vienkārši. Kādi ir lielākie uh, problēmu loki. Un ja mēs domājam par novembru, par nākamo uh, sarunu raundu. Paldies! Jūs uh, tagad varētu dot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Uh, chairman, thank Jā, paldies priekšsarētāji, paldies deputātiem. Centīšos atbildēs sniegt komisijas viedokli attiecībā uz jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Kaukungs un Švimerkungs eh, sniegs savas atbildes. Tas būs mums kā tests, ka mēs kā laba komanda sniedzam atbildes, kas viena papildina otru. Šis ir tāds kā tests mums. Kelīkungs jautāja par enerģijas neierobežotību un trešo valstu lomu. Komisija ļoti caurskatāmī darbojas un norāda, ka komerciālā kodolsintēze ir komerciāla kodolsintēze. Un to varēs izmantot pēc ITER, tas būs gadsimta otrajā pusē. Tāds ir mērķis mūsu klimata pārmaiņu politikai. Gadsimta beigās ir jāatsakās no visiem fosilējiem kurināmajiem. Īstermiņā mūsu galvenie centieni ir likt uzsvaru uz atjaunīgajiem resursiem, kā maksimāli izmantot to nefosīlo kurināmo enerģijas avotu, un vienlaicīgi mēs, tā teikt, zaļinām citus avotus, izmantojam gāzi un citus, bet ilgtermiņā zinātniskā kopiena vēlas tādu kā apdrošināšanās, apdrošināšanas polisi. Vai mēs varēsim paļauties simtprocentīgi uz atjaunīgiem resursiem, jeb būs nepieciešama papildus resursi? Vai arī būs kāda cita veida nefosilā tehnoloģija, kā saules eh, kodolsintēzes enerģija. Ir uzdot daudz jautājumu par naudu. Šeit varu teikt personīgus aprēķinus. Izmaksas projektam, kuru mēs prezentējam šobrīd, pēc visām pārskatīšanām kopējās izmaksas ir 18,8 miljārdi eiro būvniecības posmā Eiropa nodrošina 45% no tā, operatīvajam periodam 34%. Tātad pirmajā fāzē Eiropas ieguldījums ir augstāks, jo mums ir tehnoloģijas, kas tev virzīsies uz priekšu, un operatīvajā periodā mēs samazinām savu ieguldījumu. Ņemot šīs kopējās izmaksas 18,8 miljārdu un rezerves vēl 20 miljārdu. Un tādas aptuveni aplēses izdara, kā Švimēr kungs sacīja. Mēs runājam par 35 gadu projektu. Runa ir par 450 miljoniem gadā, ilgtermiņā skatoties. Tā ir kā apdrošināšanas polise mūsu potenciāli jaunam enerģijas veidam, kas Eiropai izmaksā 450 miljonus gadā, 35 gadu laikā. Un tāds ir aptuvenās aplēs, ko e, var izdarīt. Nav solīts, ka tas tā būs, bet nu, ar tādiem skaitļiem mēs operējam šobrīd. ITER līguma slēdzēju un dibinātāju viedoklis, kas joprojām ir spēkā un arī komisija tam tic, ka ir pārāk dārgi darīt to vieniem pašiem. Ne mums, ne ķīniešiem, kam ir vairāk e, naudas, ne krieviem, kam ir zināms tehnoloģijas, nevienam vienam pašam tas nav pat spēkam. Un jā, Eiropā ir vadošā loma tehnoloģija ziņā, mums ir džet, lielākā nu, tokums projekts Bet mums ir arī lietas, ko mēs varam mācīties no partneriem šajā sadarbībā. Līdz ar to šis ir startautisks projekts, kam būs ieguvēji visi, kas piedalās. Mums ir vadošā loma, mēs pārvaldam procesus un saņemsim iegūmus. Īstermiņā tas, kas mums ir, ir tas, ka Eiropa ir nodrošinājusi finansējumu līdz 2020. gadam visas partnervalstis ir, teiksim tā, pieņēmušas e, jauno bāzes līniju no tehniskā viedokļa visas vietējās aģentūras e, sniegs savus ieguldījumus, visas e, partnervalstis ir pieņēmušas šo jauno bāzes līniju. Protams, tas vēl ir saistīts ar politiskās apņemšanās apstiprināšanu, ITER partneru valstīm eh, ministra līmeņa sanāksme ir paredzēta nākamgad, 2. ceturksnī, lai saņemtu arī augstākā līmeņa politiskos solījumu ne tikai Eiropā no padomas, bet arī no visām partneru valstīm. Varu jūs informēt, ka Japānā, Ķīnā, Dienvidkorejā, Krievijā šis process ar politisko apstiprināšanu, līdzīgi tam, ko mēs vai arī nu, saņemsim vai nesaņemsim no padomas un parlamenta kā mandātu, šīm valstīm jau ir pabeigts. Sarunas vēl turpinās Indijā. Premjerministram ir jāpieņem gala lēmums. Nozaru ministrijas ir pozitīvi jau izteikušās, un premjerministram ir jāsaka gala vārds. Pēdējā Eiropas Savienības Indijas samitā ir atsauce secinājumos e, saistībā ar Indijas apņemšanos turpināt sadarbību ar Eiropas Savienību kodolsintēzes jomā. Un tad ir ASV situācija. ASV, un par to bija atsevišķs jautājums, ASV jau iepriekšējās administrācijas laikā bija norādījuši, ka viņi veiks vēl vienu izvērtējumu šī gada beigās Nacionālas zinātņu akadēmija un enerģētikas ministrija veiks vēl vienu izvērtējumu projektam. Jā, administrācija ir nomainījusies, tas ir tikai normāli, ka jauna administrācija vēlreiz pārskata projektu. Šobrīd mums nav nekādu īpaši negatīvu signālu no ASV tieši pretēji, bet nākamnedēļ es dodos uz Vašingtonu tikties ar jaunajiem vadītājiem viņu pusē. Uh, un sagaidām šī mēneša beigās ziņojumu no Nacionālās zinātņu akadēmijas un enerģētikas ministrijas, kas attiecīgi nāks klajā ar priekšlikumu līdz šī gada beigām. Līdz ar to ASV, es teiktu, ir tajā pašā situācijā kā mēs. Mēs sagaidām, ka dalība valsts un parlaments sniegs mums mandātu, uh, Un arī ASV ir nepieciešams precizēt politisko mandātu. Bet šajā procesā nav tāda kavējuma, kā tas bija ar iepriekšējo administrāciju. Jau šobrīd ir paredzēts, ka viņi pārskatīs līdz gada beigām savu dalību projektā. Daudzi jautājumi tika uzdoti saistībā ar pētniecību, ieguvumiem un tālāk izrietošie izmantošanas veidu. Nozares loma, manuprāt, katru dienu kļūst aizvien lielāka. Šis ir projekts, kam bija slikts publiskais tēls, Un e, tas tika uztvērts kā tāds problēmu projekts, kur viss kavējās, maksājumi kavējās, darbi kavējās. Un tagad, kopš 15. gada sākuma, līguma slēdzēji un eh, apakšuzņēmēji strādā ātri, līdz ar to nozars pārstāv pozitīvi darbojas, projekts virzās uz priekšu. Mēs neesam vēl tik tālu, kur mēs varam eh, meklēt eh, privāto finansējumu kodolsintēzes enerģijas e, komerciālā izmantošana vēl nav demonstrēta, pierādīta. Šobrīd e, darbs notiek pie materiāliem un citiem aspektiem. Nākotnē, kad e, būs pabeigti būvdarbi, varbūt tas būs iespējams, bet atklāt sakot, mēs šobrīd neapgalvojam, ka ir iespējams piesaistīt privātā sektora finansējumu. Francija ir apstiprinājusi savus savu apņemšanos eh, sekt 20% no izmaksas, jo objekts atrodas Francijā, un viņi ir apņēmušies visaugstākajā līmenī to atbalstīt. Domāju, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un došu tagad vārdu kolēģiem. Paldies! Diemžēl mums ir ļoti ierobežots laiks šim jautājumam. Es aicināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Monsieur le Président, vous avez parlé français, si je... Priekšsēdētāj kungs, jūs um, uzdevāt jautājumu franciski, arī es izmantošu franču valodu. Pirmā atbilda ir par jūsu uh, teikto, priekšsēdētāj kungs, mēs uh, pat labi esam tādā situācijā, kurā ir rūpniecisks projekts un zinātnisks projekts. Mūsu atbildība šodien ir, ir uh, šo konstrukcijas. Uh, fāzi pārvērst rūpniecības fāzē, izmantojot vislabāko praksi šajā lielajā projektā. Līdz ar to mums ir nepieciešama ļoti strikta plānošana. 2015. gadā to sākām, visi piegādātāji tika iesaistīti jo lielākā daļa piegādātāju ir a, izvēlēti, un mans a, personiskais a, sastība jautājums un arī manas komandas apņemšanās ir sekojoši kalendārs, ko piedāvājam, ir droši un vislabākais rezultāts eh, realistiskai mērķu sasniegšanai. Un pat labam esam tādā situācijā, kad eh, ka, eh, taisamies to arī īstenot. Ir nepieciešams, protams, zināms, nu, zināms pielaides, ja notiek kas neparedzēts. Šis projekts ir domāts parādīt to, kas līdz šim nekad nav bijis iespējams, proti, ja pievieno zināmu daudzumu enerģijas plazmas kodolam, var saņemt desmit reiz lielāku enerģiju nekā to, kas ir pielietota, lai radītu kodolsintēzi. Tas ir rītdienas izpratnes jautājums. Un iekārta ir absolūti vienreizēja. Priekšsēdētāja kungs un tāpat arī es. Uh, sakam, ka mēs zinām, ko mēs sagaidām, bet iespējams, ka mēs atklāsim vēl ko, kas ir pat vēl interesantāks. Ir jābūt uzticībai, zinātnei, inženieriem, ja mēs pareizi izveidosim šo konstrukciju, tad uh, zinātniekiem būs uh, iespējas uh, parādīt uh, sasniegto. Jūs uzdevāt jautājumu par uh, laika grafiku. 200, 27. gads pirmā plazma. Ja visas tehniskās detaļas tiks uh, korekti uh, izveidotas. Tātad lielākais izaucinājums ir uh, dažādo komponenšu apvienošana. Šīs komponentes uh, tiek piegādātas no ļoti dažādām valstīm. Mēs uh, lielu uzmanību pievēršam kvalitātei un visu detaļu savienošanu, visu iekārtas uh, vienošanu ļoti nozīmīgs jautājums. Jūs jautājam, kāds ir lielākais Eiropas uh, partneru ieguldījums? katrs no viņiem dod konkrētu ieguldījumu dabā. Nu, pavisam konkrēts piemērs. Tā tad vakuma telpa šodien a, tiek a, konstruēta un daļai a, to dara Korejas speciālisti, daļai Eiropieši. Un Korejas un Itālijas partneri tikās nesen, lai uzlabotu abu efektivitāti un vienojušies par papildus efektivitāti šo iekārtu veidojot. Tātad pirmais ir visu partneru iesaistošais apvienojušais elements ir finansējums, bet arī cilvēku un industriālā kapacitāte, un tas ir vislielākais ieguvums šo projektu kontekstā. Un vēl tik uzdots jautājums, kādas ir citu partneru saistības kā tiek vērtētas ETER iesaistas iespējas 225. 235. gads kā laika termiņš. Katrai valstī ir savas budžeta procedūras. Es atgriežos no Japānas. Japānā nav tādas daudzgadu finanšu apņemšanās, bet Japānas valdība ieņem politisku nostāju. Tātad kopumā uh, līdz 2025. gadam sniegtās uh, izmaksas mēs apņemamies uh, budžetu uh, gadu uh, ik uh, pa gadam pieņemt, lai uh, atbilstu uh, tām saistībām, kādas ir uh, vēlamās. Ar ASV, ja par to jau tika runāts, prezidents Trumps izteica uh, priekšlikumu 20% samazināt zinātnei un ITER eh, ir eh, zinātnes šo projektu eh, vidū. Mēs ļoti intensīvi diskutējam ar Amerikas administrāciju. ASV piedāvājums ir 9% un aprīkojums, kas ļauj strādāt 100% apmērā visiem ASV un citiem pētniekiem un paliekot šajā mehānismā. Vēlreiz sakot, 2017. gadā ASV administrācija plānoja šīs izmaksas un tagad gadu pa gadam tas eh, tiks eh, lemts kongresā. Jūs uzdevāt jautājumu, kāda ir Brexit nozīme? Man jāsaka, ka, protams, ka nevaru eh, neko teikt par politiskiem lēmumiem, bet tieši pēc Britu, tā, Britu lēmuma sākt Brexit, Britu iestādes mani kontaktēja, sakot, ka kodolsintēze ir ļoti nozīmīgs projekts uh, viņu valstī, viņi vēlas virzīties uz priekšu, un ka apņemšanās ir piedāvāt palikt šī uh, uh, projekta ietvaros, un Britu pienesums ir ļoti nozīmīgs. Un šis uh, piedāvājums tiks uh, izteikts un parlamentam un komisijai tad ir jārod konkrētais, uh, konkrētā forma. Es esmu entuziasts, es esmu optimists. Nevar iesaistīties šajā projektā, ja jūs neticat tam, ka enerģija, kas tiks iegūta, tā ir liela vērtība. Un vēl kāda piebildi. Katru dienu tās problēmas, ar kurām saistamies 35 valsts dažādi inženieri strādā un ļoti dažāds ir viņa intereses. Es zinu, cik tas ir sarežģīti, bet arī tādēļ tas ir tik ļoti nozīmīgi, ka Eiropai, kurai ir ļoti nozīmīgi Roma, parādīt savu aktīvo rīcību, jo tas ir līdzeklis, kā aizraut visus pārējos. Ja kāda no iesaistītajām pusēm kavēsies piegādē, tad viss projekts kavēsies, un katra diena tie ir praktiski divi miljoni kas netiek izlietoti tādēļ, ka es gribētu teikt, ka mēs praktiski astoņas dienas nedēļā strādājam, lai mūsu termiņus ievērotu. Paldies! Dargie kolēģi, varbūt jūs pamanījāt, ka jaunas meitenes ir ienākušas zālē, un es gribētu vienkārši pārtraukt sanāksmes brīdi un sveikt mūsu uh, apmeklētājus. Tās ir līderu pasākuma viesu grupas pārstāvis, un kolēģi arī piedalās šajās aktivitātēs. Un tagad turpināsim. Vienkārši gribēju sveikt šo apmeklētāju grupu. Un tagad eh, Švemera kungs var eh, turpināt atbildot uz jautājumiem. Lielākā daļa jautājumu, eh, uz tiem jau atbildēja kolēģi, tāpēc centīšos izteiksiet, izteikties īsi. Uh, Vispirms par publisko un privāto partnerību. Tā ir, ka ITER ir pētniecības reaktors, un uh, tur arī ir viens svarīgs vārds, kā miers. Un Gorbačovs un Reigans uh, vienojās, ka visas nācijas būs intelektuāla īpašuma uh, Uh, turētāji, īpašnieki un uh, privātu uzņēmumu nē. Uh, to mēs varēsim tātad īstenot, um, īstenojot nākamo kodolreaktoru, kodolsintētas reaktoru, bet šajā projektā nē. Bieži vien mums uzdod jautājumu, kā tas var būt, ka ASV un Krievija šeit mierīgi sadarbojas, un man jāsaka, ka man sākotnēji bija bāžas, bet tas tiešām darbojas, tas tiešām ir iespaidīgi, kā tas darbojas. Uh, Un tad par uh, eh, uh, eh, Hārmsas kundzes jautājumu varbūt es atbildēšu vāciski. Jautājums par izmaksām un uh, salīdzinot ar citām izmaksām pētniecības un enerģijas jautājumiem. Man nav uh, datu par šo pētniecības budžetu, bet uh, sekot tam, ko Gerasimus Tomas teica, 500, uh, 600 miljoni igadējais. Uh, izdevuma apjoms Vācijā 20 miljardi tiek vērtēta saules enerģijas pētniecībai un ES vienu miljardu tērēja enerģijas importam. Līdz ar to es domāju, ka pētniecība kodolsintēzā ir, var vērtēt tādu kā labu apdrošināšanu nākotnē. Ķīna ārkārtīgi plaši veids pētījums un tā būtu kļūda šādu summu, kas tomēr ir salīdzinoši zema ne. Un tagad saistīts ar to jautājums, kas tika uzdots sākumā, vai tas aizstās visu enerģiju. Šeit atkal gribētu to salīdzināt ar lidošanu. Sākotnēji lidojumi bija garie lidojumi, un tie bija dārgi un nepārāk labi videi, bet tagad jūs redzat, ka arī tuvākos uh, savienojums pārņem um, lidojumu, un ekoloģiskās izmaksas pat ir zemākas bieži vien kā augst uh, ātruma uh, vilcieniem, un tagad mēs redzam, ka arī bezpilota lidmašīnas parādās tā kā, un sākotnēji tā droši vien arī būs, ka kodolsindēze būs uh, tajos reģionos, kur daudz cilvēku dzīvo un kur nav citam vietas, un tā nebūs lēta metode, bet vēlāk varbūt, ka kodolsintēzes reaktori būs mazāki un lētāki, bet tā tas vienmēr ir ar jaunajām tehnoloģijām, ka sākotnēji tās ir dārgas. Basically... Un, ja nemaldos, tas arī bija tas, kas bija palicis kā neatbildētie jautājumi kolēģiem. Paldies par interesi. Paldies! Well, excuse me. Es atvainojos. Varbūt, ka mēs eh, varētu tagad eh, atļaut eh, vēl pusminūtu papildu jautājumiem Rebe Rebeka Harmsa. Jā, mani tiešām interesē šis te īpatsvars, cik daudz mēs uh, tērējam ITER pētniecības projektam un cik daudz pētējam citiem pētniecības projektiem, kas ir saistīti ar enerģiju. Jā, tas izskatās ļoti maz vispārējā Eiropas Savienības budžetā. Ja mums būtu tomēr tāds uh, precīzāks skatījums uz enerģijas pētniecību, tad būtu vieglāk salīdzināt. Paldies, un nākamais ir Rūbikungs, lūdzu. Äh, Paldies, atvainojiet, ka ierados um, vēlu jo citā komitejā bija balsošana. Es gribētu uzzināt, cik tālu startautiskie līgumi par uh, budžetēšanu tiek uh, uh, ievēroti un kāda ir plānošana šajā jomā. Jā, bitē, <laughs> dear colleagues, would you... Jā, dargie kolēģi, vai vēl kāds grib uzdot kādu papildu jautājumu? Liels paldies! Otrā jautājuma kārta ir noslēgta. Lūdzu. Uh, please, could you respond this? Lūdzu, vai jūs lūdzu varētu atbildēt? Paldies par jautājumu par uh, šo te budžetu. Man nav precīzi skaitļi, Hārmsas kundze, un tātad ar apvērsnes 2020 uh, varētu salīdzināt un ar to, ko mēs tērējam enerģijai. Runājot par enerģijas avotiem. Uh, tas, ko mēs darām enerģijas sektorā, ir citāda veida darbības. Piemēram, Eiropas Savienošanas instrumentā mēs atbalstām pārrobežu savienojums elektrībai un gāzai, jo pārējais ir uh, darbības, kas uh, nes uh, ieņēmumus. Un uh, tad, kad mēs runājam par pētniecību enerģijas sektorā, uh, tur arī jautājumi, kas tiek pētīti un sākotnēs tehnoloģijas, kas mums ir vajadzīgas, nav vajadzīgas tālāk lietošanai. Tātad runājot par enerģijas budžetu, protams, ITER ilgtermiņā, īstermiņā ir liels uh, budžeta postens, salīdzinot ar citu uh, enerģijas pētījumu, bet mēs jums vēlāk sniegsim precīzos skaidrus. Par starptautisko sadarbību Bigo kungs. Jā, par starptautisko sadarbību tas ir skaidrs, ka šis projekts biedriem ir ļoti pievilcīgs. ITER biedri zina, ka nav Uh, nekāda veida uzzināt, uh, vai kodolsintēze darbojas vai nē, ja mēs neapvienojam spēkus. Tāpēc tagad šie septiņi partneri ir tiešām apņēmīgi sadarboties, un līdz šim esmu uh, novērojis, ka interese ir tik liela visās valstīs par to, vai šī tehnoloģija darbojas vai nē, līdz ar to visi grib sadarboties. Un uh, mums varētu būt pat iespēja uh, tātad, ka vēl citas dalībvalstis eh, varētu pievienoties, eh, bet nav iespējas eh, pievienoties jaunām valstīm, jo ir jādod ieguldījums graudā. Un man tiešām ir arī jāpiemina Austrālijas gadījums. Uh, Viņi nav īpaši spēcīgi kodolsintēzē, uh, bet viņi grib uzzināt, un viņi ir tagad apsolījuši piecu gadu programmu ITER organizācijā, un viņi dod finansējumu un atbalstu, lai varētu virzīties uz priekšu. Un uh, varbūt mēs precīzi neatbildējām uz jautājumu par to, kāds ir šis laika grafiks un kas ir demo. 2025. gads uh, ja viss noritēs pēc plāna, tad uh, mēs arī izpildīsim uh, gaidītās cerības. Tātad, ka būs pabeigts šīs instalācijas un varēsim sākt 2028. gadā pirmos fizikas elementus, eksperimentus. 35. gadā būsim gatavi uh, radīt pirmo uh, 500 megavatu uh, enerģiju no kodolsintēzes, vienkārši iepludināt uh, 500 megavatus enerģijas. Un uh, cik, uh, kā es domāju, tad būs vajadzīgi apmēram 10 gadi, lai izpētītu, kā šo uh, demo dizainu optimizēt, uh, lai tas reāli darbotos. Tātad pirms 35. gada uh, mums diez vai būs uh, reāls potenciāls uzbūvēt šo demo. Uh, un tas būs pilnībā integrēts enerģijas tirgū, tad tīklā, es atvainojos. Uh, un tur ir paredzēts, ka tas radīs enerģiju un iepludinās to tīklā. Jā, šeit ir vēl nav skaidrs īsti, vai tas darbosies vai nē. Tātad uh, to var izmantot kā papildus uh, enerģiju uh, atjaunējumam enerģijām, uh, uzsākot vai, vai papildinot to, un tāpēc es gaidu, ka 2055. 60. gadā varētu būt tiešām arī šo tehnoloģiju demonstrācija, ka tās varētu būt konkurētspējīgas. spējīgas Un e, šī gadsimta beigās tad varētu jau būt tā, ka uh, kodolsintēze aizstās lielu daļu spēkstacīju, kas šobrīd ražo elektrību, bet e, mēs varētu uh, ražot arī, piemēram, uh, siltumu, um, citiem mērķiem. Tas izklausās ilgi, bet padomājiet, cik ilgs laiks pagāja kopš pirmoreiz tika atrasta nafta Teksasā līdz uh, līdz um, tiešām plašai naftas nozarei, tad pagāja gadsimts. Liec paldies! Un es domāju, ka zinātniskajā pētniecībā uh, tas ir pilnīgi normāli, ka viss nenorīt kā pa diedziņu. Un tas tiešām ir ļoti daudz sološu, ko jūs prezentējāt. Un turklāt uh, uh, tas ir arī ļoti labs miermīlīgas sadarbības veids Tāpat kā kosmosā, tas arī ir ļoti labs sadarbības piemērs visā pasaulē. Visas lielvaras sadarbojas šajos divos projektos, un šādu projektu uh, attīstīšana tuvina mūsu pasaulī daudz mierpilnākai situācijai. Uh, Paldies par šo diskusiju. Gribētu pateikties Tomasu kungam, Bigot kungam un Švemer kungam, un es ceru, ka mēs atkal ar viņiem drīz tiksimies, jo šis projekts tiešām ir mūsu komitēja jāatbalsta. Paldies! No, this is so interesting that I would tell you. Please come and sign coming. Österreich ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Well, dear colleagues. Dargie kolēģi, mums ir jāturpina mūsu diskusijas. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Eiropas eh, revīzijas palātas pārskats eh, par vispārējo stāvokli, par enerģētiku un klimatu. Un, diemžēl, es neredzu Rebeku Harmsu, eh, kurai tas varētu ļoti interesēt, ja viņa tiešām būtu zaļi domājoša. Es saprotu, ka viņai ir kaut kas interesantāks darāms. Tātad mums būs viedokļa apmaiņa ar uh, Filu Vinu Ovenu no Eiropas revizijas palātas un uh, viņam dod uzreiz vārdu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies par iespēju uh, prezentēt šo pārskatu šai svarīgajai komitejai. Es esmu šeit arī uh, ar savu kolēģi ieradies un šorīt jau sniedz ļoti īsu prezentāciju kontu komitejai šai parlamentā, tāpēc atvainojos, ja kāds jau par to ir dzirdējis sniegšu jums nedaudz vairāk detaļas, jo īpaši attiecībā uz to, kas ir teikts par energo pāreju. Tātad šajā prezentācijā jūs uh, redzat uh, to, ka šis pārskats nav revīzija. Uh, Mēs uh, izmantojam uh, pieejamo, publiski pieejamo informāciju vai arī revīzijas informāciju no mums un arī no citām organizācijām. Un šajā pārskatā tiek darīts trīs lietas. Pirmkārt, tiek veikts pārskats par to, kas notiek Eiropas Savienībā šis uh, temats ir sarežģīts, kā jūs zināt, un uh, ir uh, grūti uh, citur atrast kādu neatkarīgu skaidru aprakstu. Otrakārt, Eh, tātad eh, tiek pārskatīts, kas, eh, ko ir revidējusi revīzijas palāta un arī pārējās Eiropas Savienības audita institūcijas. Un tad ir galvenie izaicinājumi nākamajos revīzijas posmos. Tātad pirmkārt, ko Eiropas Savienība dara? enerģija un klimata pārmaiņas uh, ir uh, saistīts jomas enerģijas uh, ražošana. Galvenokārt uh, tie tiek ražoti uh, fosīli, uh, no fosīliem uh, energoavotiem. Un uh, Eh, tas rada apmēram 79% no celtumnēca efekta gāzu emisijām. Tātad enerģijas jomā rīcība ir ļoti svarīga, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Enerģija un klimatu pārmaiņas rada dažādas problēmas, kuras, protams, eh, vislabāk var izsnāt valsts sadarbojoties. Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķus līdz 2020. un 30. gadam, lai samazinātu uh, eh, celtumnēca efekta gāzu emisijas līdz 20, par 20 un 40% attiecīgi un līdz 2020. 2050. gadam mērķis ir salielināt, samazināt par 80 līdz 95 procentiem šīs emisijas salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Kā šajā grafikā jūs varat redzēt, tad Eiropas Savienības mērķus nevarēs sanā, panākt bez būtiskiem papildpūliņiem. Lai sasniegtu 2030. gada mērķi, uh, Eh, būs jāpalielina uz pusi pūliņi turpmākajos desmit gados, un pēc 2030. gada emisiju samazinājuma procentam ir jābūt 3 līdz 4 reizes lielākam nekā tagadējais uh, līmenis. Un, lai samazinātu siltumnīca efektu gāzu emisijas, uh, ja tas izdotos, tad un uh, globālais temperatūras pieaugums paliktu zem Parīzes uh, mērķiem, tad tik un tā būs jāpiemēro pielāgošanas pasākumi. Šajos grafikos jūs redzat, kas varētu notikt uh, turpmākajos 30 gados. Um, un uh, Tātad eh, šeit ir runa arī par šiem eh, maksimāli diviem grādiem temperatūras pieaugu, un pat ja tas ir tiks sasniegt, tad eh, temperatūra tomēr pieaugs daudz straujāk atsevišķos reģionos, piemēram, vasarā par 3 līdz 4 grādiem varētu pieaugt temperatūra Spānijas lielākajā daļā. Papildus tam uh, vasaras eh, nokrišņi tur varētu eh, samazināties par 50% vai pat eh, vairāk, kas novest pie pārtuksnešņošanās. Šīs temperatūras varētu būt arī dramatiskākas, jo daudzi uzskata, ka um, pasaule nesasniegs šo ierobežojumu pieaugumam par maksimāli diviem grādiem ziņojumos tiek teikts, ka eh, tas varētu būt drīzāk 3,4% eh, temperatūras pieaugums. Tātad par ko, eh, ar ko nodarbojas revizijas palāta un sai. Tātad um, revizijas institūcijas uh, Eh, sastāda katru gadu apmēram 50 ziņojumus, un arī mēs sastādām ziņojumus, bet eh, sadalījums eh, ir atšķirīgs. Revīzijas par enerģiju ir lielākā daļa, bet tādās jomās kā adaptācija un siltumnīca efekta gāzu inventūra šīs nosagums ir mazāks. 2015. gadā revizijas palāta konstatēja, ka Eiropas Savienības mērķis pabeigt eh, vienoto enerģijas tirgu līdz 2014. gadam netika sasniegts, jo projām saglabājas problēmas ar Eiropas Savienības likumdošanas ietvaru ieviešanu un ir būtisks atšķirības tajā, kā dalība valstis organizē savus energo tirgus, un tas kavē tālāku attīstību vienotajā elektrības enerģijas tirgū. Uh, Revizijas palāts uh, konstatēja, ka Eiropas uh, Savienības infrastruktūra vēl nav gatava pilnīgi integrētiem tirgiem un tāpēc uh, nesniedz drošu enerģijas piegādi. Un Nacionālās audita institūcijas to ir arī atbalstījuši šo viedokli. Kas attiecas uz atjaunojumās enerģijas ziņojumiem, mēs esam identificējuši trīs kopīgas tēmas. Uh, mērķi investīcijām, es atvainojos šķēršļi investīcijām, uh, izmaksu efektivitātes trūkums un uh, programmu monitorings. Ir arī institucionāli un juridiski šķēršļi, tā skaitā tiek uh, mainīti subsīdija režīmi un tie arī ir šķēršļi. 2014. gada revīzija konstatēja, ka Uh, tiek izsniegts atļaujas uh, tīkliem un uh, tiek arī pārāk lēni izmantot Eiropas Savienības līdzekļi atjaunīgiem enerģijām. Valsts atbalsts nav izmaksu efektīvs, tas tā visu laiku parādās revīzijas ziņojumos, piemēram, bija gadījumi, kad vairāk publiskais finansējums tika sniegts nekā bija nepieciešams, lai būtu šie projekti ekonomiski dzīvokspējīgi. Uh, un uh, arī uh, cits uh, revīzijas institūcijas identificē atsevišķus jautājumus. Ir ļoti līdzīgi secinājumi par energo efektivitāti, bet ir arī labas ziņas. Individuāls uh, revīzijas uh, varbūt to nebūtu identificējušas. Uh, vispasaules atjaunīgās elektrības ražošanas pieaugums ir pie, novedis pie uh, cenu samazinājumu pēdējos desmit gados atjaunīgiem resursiem, un tas turpinās, piemēram, izmaksas uh, vēja un saules uh, enerģijai uh, ir samazinājušās par 85 un 65 procentiem kopš 2009, tad no 9 līdz 15 gadam, un kā pētījumi parāda, tad vairākas uh, Eh, atjaunojumās tehnoloģijas var jau sacensties ar tradicionālajiem energoresursiem. Tagad par galvenajiem izaicinājumiem, ko mēs esam identificējuši. Mēs esam identificējuši septiņus izaicinājumus. Eh, un tādējādi sniedzam kontekstu tagadējām likumdošanas debatēm, kurās jūs esat iesaistīti. Visi šie aspekti ir nepieciešami un savstarpēji uh, saistīti. Minēšu tikai pārvaldību, enerģijas pārēju, uh, pētniecību un inovācijas un finansēšanu, bet pārējie trīs adaptācija uz pētījumiem balstīta politika un pilsoņu iesaistīšana arī ir svarīga aspekta. Tad pirms par pārvaldību. Enerģija un klimata pārmaiņas ir jāvērtē kopā. Izvēles vienā dalību valstī var ietekmēt citas dalību valsts un arī Eiropas Savienības mērķus, tāpēc ir vajadzīga efektīva pārvaldība. Uh, Publiskā revīzija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu atbildību par sasniegto un par saistībām un lai saglabātu pilsoņu uzticību. Otrakārt, eiro enerģijas pārejas process. Kā jūs zināt, tad ir vajadzīgas uh, sistemātiskas izmaiņas elektrības sistēmās, piemēram, lai uh, tiktu galā ar uh, atjaunīgo resursu uh, plūsmas uh, nestabilitāti un ir vajadzīga arī uzglabāšana. Enerģijas infrastruktūra vēl nav radīta, veidota uh, integrētiem tirgujiem un varētu tikt uh, kropļot konkurence, ja šeit nebūtu pienācīgas struktūras un arī transporta sektoram būs būtiski jāmainās uh, enerģijas lietošanā. Infrastruktūras investīcijas ir jābalsta uz ilgtermiņa izpratni par ietekmi uz klimatu. Un uh, varbūt agrāk nekā eh, paredzams būs jāslēdz ļoti piesārņojoši enerģijas avoti un uh, reģionos, kam būs jāatsakās no oglēm, būs vajadzīgi īpaši pārējais pasākumi. Treškārt, pētniecība un inovācijas. Pētniecības un inovācijas es esmu ļoti gandrīts, ka uh, Zeka kunga uh, ziņojums šodien no rīta tika pieņemts. Uh, šeit tiek runāts par zaļo enerģiju un pētniecību, tāpat arī ar inovācijas izmantošanu uh, inovācijās, kas ir nepieciešams, lai virzītos uz priekšu ir nepieciešami gadi, lai jaunās mm, tehnoloģijas būtu izmantojums rūpnieciski. Līdz ar to uh, ir jārunā par 2030. un 2050. gada e, emisiju samazināšanu, un panākumi ir nepieciešami jau nākamajā desmitgadā. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par to, ka 35% no apvārkšņa 2020 budžeta tiek eh, izmantota klimata pārmaiņa apkarošanai, tad eh, tas eh, ir arī saistīts ar riksiem. Un noslēdzošais aspekts ir finansējums. Miljārd, vairāk nekā miljards eiro ir nepieciešams 2020. un 2030. gadā, un, protams, kā finansējums ir nepieciešams gan no valsts, gan arī privātiem avotiem. Tāpat arī uh, uh, cenu faktors būs uh, ļoti stimulējošs. Izmaksas, kā piemēroties klimata pārmaiņām, šis, šī ir joma, kurā ir ļoti sarežģīti kaut ko konkrētu teikt. Un tāpat arī jārunā par kodola spēkstaciju un kodola atkritumu uzglabāšanu un šo jautājumu kopam. Šis ir um, samērā dārgs, finansējuma intensīvs izaicinājums Eiropas Savienībai un dalību valstīm. Uh, Visi šie jautājumi ir saistīti gan ar uh, dažādām iespējām, uh, gan rūpniecībai, gan arī nodarbinātības jomā. Paldies! Paldies par jūsu ievadvārdiem, un tagad uh, divi kolēģi vēlētos uh, uzstāties. Es uh, lūkšu kolēģis uzstāties aptuveni 5 minūtes. Lūdzu, Rūbiga kungs būs pirmais runātājs. Jā, sirsnīgs paldies, paldies par jūsu teikto. Es domāju, ka revīzijas palātā ir ļoti nozīmīgi arī nākotnes attīstību uzmanīgi vērtēt. Galvenais uzdevums ir novērtēt to, kas līdz šim ir noticis, un tādēļ vienā jautājumā esmu īpaši interesēts, proti transporta joma. Šeit publiskās diskusijas diezgan intensīvi tieši tagad tiek risināts. Mēs redzam, ka lielās pilsētās transports nav optimāli organizēts. Sastrēgumi lielās pilsētās rada ļoti liels problēmas. Nu, piemēram, riepu nolietojums, ja jūs pātrināties, respektīvi bremzējat pie sarkanām, pie sarkanās uguns, tad tās ir miljonu sīko daļiņu, kas tiek izmesti atmosfērā. Un bremzēšanas ceļš tāpat ir ļoti nozīmīgs aspekts. Motori arī ir dažkārt ir nepārāk optimālā tehniskā stāvoklī. Tādēļ gribu uzzināt, vai šajā ziņojumā arī ir kāda daļa, kas nodarbojas ar satiksmes infrastruktūru, nu, piemēram, ja ar a, moderniem sensoriem un a, inteliģentu vadību a, varētu nodrošināt pastāvīgu a, ātrumu noturēšanu transportam pilsētās. Un līdz ar to jārunā arī par mašīnas novietošanas vietu pieejamību. Cik tālu pilsētās ir kādi piemēri? Agrāk to sauc par tā saukto zaļo vilni. Tagad ar visiem sensoriem un algoritmiem būtu iespējams izmantot pilnīgi jaunas struktūras, līdz ar to pilsoņu dzīve kļūtu labāka vidas apstākļu dēļ, enerģijas izmantošanas aspektā. Cik tālu tas pētījumā ir izmantots un pētīts? Paldies! Paldies varbūt par transporta jautājumu un uh, publisko transportu varētu pievienot arī uh, autobusus, uh, metro, tramvajus. Nu, tas ir tāds kopīgs jautājums. Un nākamais runātājs ir Javor Kungs, lūdzu. Chair, and, and thank you very much for the uh, court. Paldies, priekš, Paldies par šo lielisko ziņojumu. Tas ļoti saulēcīgi, un esmu vīlies, ka ne visi referenti un en, referenti tīrās enerģijas paketē ir šeit klāt. Nu, daži ir, jā, bet tiešām ļoti maz. Man patīk politika, kas balstās uz pierādījumiem, un šeit tas tā ir. Revīzijas palāts uh, ziņojums par klimatu un enerģijas, poli, enerģetikas politikas tēriņiem, un šis ziņojums rada daudz jautājumu un bažu. Principā tiek secināts, ka bez īpašas papildu piepūles mēs nesasniegsim 2030. un 50. gada klimata un enerģētikas mērķus, līdz ar to ir nepieciešamas pārmaiņas gan praksē, gan politikā. Uh, Un tas ir signāls, kas mums ir jāuzklausa Eiropas parlamentā. Mums ir ļoti sarežģītas diskusijas parlamentā, piemēram, par energoefektivitātes direktīvu un atjaunīgo energoresursu direktīvu. Un šis ziņojums sniedz mums nepieciešamos pierādījumus tam, ka ir nepieciešamas augstākas ambīcijas lai sasniegtu 2030. un 50. gadu mērķus. Pavisam īsi par galvenajiem secinājumiem šajā ziņojumā. Es pilnībā piekrītu, ka finansēšana ir ļoti svarīga. Šeit runā ne tikai par publisko finansējumu, kur ir nepieciešams prognozējams un stabils regulējums, kas ir jāveido mums, Eiropas parlamentā. Bet bez skaida signāla un skatījumu uz nākotnes enerģētikas klimata politiku privāti līdzekļi netiks ieguldīti šajā jomā. Mums ir jāveicina arī privāti ieguldījumi. Un privāti līdzekļi ir pieejami, viņi vienkārši gaida skaidru signālu. Par publiskajiem tēriņiem. Mēs bieži dzirdam apgalvojumus no dažiem kolēģiem šeit, ka energoefektivitātes e, ieguldījumiem ir papildus izmaksas, bet mums tas ir jāsalīdzina arī ar to, ko izmaksās nekā nedarīšana un dzirdēju arī kritiku par ziņojumu, ka nepietiek skatīties uz to, kā tērēt līdzekļus klimata politikā, bet tas ir jāsalīdzina arī ar izmaksām tām, ja nekas netiks darīts, ja mēs neizdarīsim to, kas ir jādara. Ar šo plašo pārskatu es ceru, ka mēs varēsim ietekmēt eh, arī normatīvo procesu diskusijas, parlamentā un padomē, nodrošināt efektīvu rīcību visās dalību valstīs, jo nav runas tikai vienīgi par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības līmenī, bet arī par to, kas notiek dalību valstīs. Un tam mums ir nepieciešams eh, noteikt skaidrus mērķus, ambīcijas nacionālā līmenī un arī likumdošanu visā Eiropā. Paldies, un man jāatvainojas, jo man ir jādodas prom, jo man ir kontu komitejā vēl citādos, ja, ja būtu klāt, nevarēšu palikt uz atbildēm, bet es domāju, Rauvin kungu mēs vēl varēsim apspriesties arī citu reizi. Paldies! Paldies, kolēģi, par ļoti vērtīgajām piezīmēm. Konkungs. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Izmantošu iespēju, lai nedaudz uh, izsmeļošāk jūs uzklausīt. Man jau šodien no rīta bija iespēja, taču nu šeit ir nedaudz vairāk laika. Arī jums paldies, paldies par uh, jūsu darbinieku un um, darbu un to darba apjomu, kas ir ieguldīts. Šis ziņojums parāda un šis dokuments parāda, ka izaicinājumi ir ļoti lieli, jau vairāk kārt par to m, mm, tika konstatēts. Taču tas vēlreiz norāda uz to, ka nu, patiesi ir jau pat um, vēlāk nekā bez 5.12. Uh, šajā a, uh, izpratnē, ja mēs a, skatāmies uz a, to miljardu skaitu, kas tiek minēts, tad nu, tas tiešām nav nekāds joks. Eiropas Savienībā mums tiešām jākļūst būtiski aktīvākiem. Es pats esmu no trīs valstu robežu punktiem - Nīderlanda, Beļģija un Vācija. Ir problēmas ar vācu brūnu ogļu eksploatēšanas pārtraukšanu un Beļģijas kodolstācijas slēgšanu ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienība tos reģionus, kuros ir dažādi jautājumi risinām, arī attiecībā uz struktūru pārmaiņām neatstātu viens pašus risināt šos jautājumus. Daudz cilvēku strādā un arī darbvietas ar to ir saistīts, līdz ar to ir nepieciešama palīdzība un atbalsts. Gribu uzdot jautājumu. Jūs teicāt, ka pētījums ir bijis ierobežots attiecībā uz emisijām. Uh, transportā un lauksaimniecībā. Vai jūs varat eh, vēl ko teikt, vai šeit kāda dziļāka pētījuma ir plānoti? Paldies! Jautājums par eh, emisijām, par emisijām lauksaimniecībā. Mēs eh, zinām, ka govis tiek uzskatīts par lieliem piesārņotājiem. Mums ir par šiem jautājumiem jārunā skaidrāk. Langenkungs nākamais runātājs. Paldies. Paldies par jūsu stāstīto. Un <laughs> es gribētu uzdot vairāk jautājumus nekā atbildes saņēmu. Labi, ka revizijas palāta ar šiem jautājumiem nodarbojas, bet šie scenāriji 2071. līdz 2100. gadam tie ir tik ļoti tālu nākotnē orientēti, ka nu nekādas politiskas secinājumas nevar izteikt. Un pēc tam mēs aizvien vēl nezinām, cik tālu cilvēku radītais iespējas tiešām uh, sniedzas. Un otrkārt secinājumu, kāda šeit ir uh, parādīta pārskatā, nu tos tā nevar pieņemt. Un arī pat, ja kolēģis no sociāldemokrātiem tagad uh, personīgi uh, runā par savu pieredzi trīs uh, valstu robežu reģionā, tad es domāju, ka revīzijas palātas uzdevums ir uh, īstermiņa tendences analizēt un izteikt priekšlikums. Nu, piemēram, jautājumu, kā jūs ievērojot nākotnes Eiropas Savienības in, izaicinājums vērtējot, skat, Eh, vērtēt lauksaimniecību. Tas būtu konkrēts eh, piemērs un varētu būt atbildi, jā, mums jāsaskars ar izaicinājums, mums vairāk jāinvestē tehnoloģijās un pētniecībā, jāstabilizē eirozona un uh, eh, revizijas palāta izsaka priekšlikumu, kurā jomā lauksaimniecības subs, uh, subs subsīdijas, kas ir um, saistības ar plešajiem uh, tiešiem maksājumiem, ir iesaistāmi arī uh, tiešās uh, iespējas mehānismos. Jūs runājat par ietekmi uz uh, tirgus apstākļiem un cik tālu šādi uh, atbalsta mehānismi vēl ir nepieciešami. Tas būtu izaicinājums uh, revizijas palātai, bet tagad līdz 2100. gadam spekulēt par klimata pārmaiņām, man liekas, ka tas ir absolūti nepareizi. Un Es vienkārši abrīnoju, cik pārliecinoši jūs šeit uh, runājāt, lai arī tik daudz bāzes punktu ir nedroši un nepārliecinoši, kā arī uh, nepārāk uzticami. Paldies! Jā, tie bija ļoti interesanti jautājumi. Un tagad es gribētu uzdot jautājumus un gribētu pievienot vairākus jautājumus jau uzdotiem. Un viens no uh, tiem ir golfa trauma, kas. Uh, uh, ir mūsu uh, piekrastu uh, tuvumā uh, rietumu puslodē. Tas ir konstants uh, siltuma avots uh, ļoti nozīmīgai Eiropas daļai, un tā varētu arī ļoti būtiski ietekmēt uh, tās iespējas, kas būtu ražošanai Lielbritānijā, Īrijā un Ziemeļvalstīs, jo bez golfa straumes mēs būsim absolūti zuduši šajā Eiropas Savienības daļā un pat arī ārpus Eiropas Savienības pēc Brexit. Un otrs jautājums jūsu tabulā, ja mēs raugamies uz 11. lapas pusi, jūs uzskaitījāt hidroelektroenerģiju, offshore vēja enerģiju un saules. Uh, enerģijas izmantošanu. To vajadzētu saldīt divās, trīs daļās. Pirmā ir siltā ūdens ražošana, vakuuma kolektoru izmantošana un saules enerģijas izmantošana Centrāla Eiropā. Ļoti nozīmīgi. Es instalēju uz mani jumta šo kolektoru, un tas darbojas ārkārtīgi labi. Tagad saules, saules enerģijas baterijas. Tas nav tik ļoti vienkārši, it īpaši centrāla Eiropā. Praktiski jūs uh, ražojat ar zaudējumiem. Nelielā apjomā līdz uh, 10 kW jaudai. Un vēl esmu redzējis Spānijā salsē, e, salsē enerģijas izmantošanu. Šeit jūs varat koncentrēt jūsu darbību un izmantot saražoto. To enerģiju šajā aprites sistēmā un aizvietot, piemēram, dabasgāzi, kodola enerģiju un ogļu enerģiju. Līdz ar to, teiksim, sāls izmantošana tā ir tīras enerģijas izmantošana, noslēdz šo energoražošanas loku un ir ļoti liederīga. Līdz ar to mans jautājums. Kā jūs esat ievērojuši šīs eh, dažādās eh, saules enerģijas izmantošanas iespējas? Tagad eh, mm, noslēdzošais jautājums. Kā šie a, plāni ir redzēti a, kopējā a, izmešu a, apjomā mums ir ļoti um, liela plāna Eiropā, aktīvi darbojas, taču jautājums ir, uh, kas mums uh, uh, pievienosies. Ķīna, ASV ir lielākie piesārņotāji pasaulē, un kas notiek trešajā, mm, trešo valstu ekonomikās. Paldies, un tad laiks jums atbildē. Okay, well, many thanks for all those. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem centīšos atbildēt, cik labi vien varu visiem deputātiem. Ļoti plašs jautājumu loks, tāpēc piedodiet, ja ne uz visiem spēšu atbildēt. Vispirms Rubikungs. Paldies par paziņojumu, ka ir svarīgi, ka revīzijas palāca skatās nākotnē un ņem vērā būtiskākos riskus. Jā, tā ir daļa no mūsu stratēģijas un pilnvarām. Uh, Tas ir arī viens no pamatojumiem, kādēļ mēs to darām. Mums revīzijas palātā ir atbildība ņemt vērā ilgtermiņa riskus Eiropas Savienības pastāvēšanai, tā skaitā arī riskus budžetam. Un tas ir aktuāls jautājums arī šī jautājuma kontekstā. Rubikungs galvenokārt interesējas par transportu. Paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Es jau arī to biju minējis savā ziņojumā. Pirmā lieta, kas man sāk, eh, sākumā būtu eh, sakāmā, tad 89. punktā ziņojumā citu sektoru ietekme mazinās 90, eh, kopš 90. gada emisiju apjomziņā, bet no transporta nozares nē. Tādās valstīs kā Vācija tā ir būtiska problēma. Vācijas izmešu apjoms ir vairāk nekā citas 19 dalību valsts kopā. Es varbūt turpināšu atbildēt uz jautājumiem un pēc tam eh, dosim iespēju uzdot citus jautājumus papildus. Transporta nozarei, kā jau es minēju, ir ļoti liela ietekme izmešu apjomā un ir jāvirzas prom no avotiem, kas balstās uz oglekli. Mhm. ko izmanto lielākā daļa no transporta līdzekļiem. Jūs konkrēti jautājat par transporta infrastruktūru pilsētās. Kā jūs zināt, daudz pilsētas ir sākuši īstenot iniciatīvas saistībā ar gaisa kvalitātes uzlabošanu. Šobrīd esam uzsākuši arī īpašu ziņojumu sagatavošanu par gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā, apskatot virkni lielo pilsētu. Mūsu ziņojums ir tāds pārskats, uh, mēs uzskatījām, ka ir jāveic tāds kopsavilkums par daudzajām revīzijām, kuras esam veikuši. Mums arī mājaslapā ir saites uz pēdējo 5 gadu veiktajiem 48 eh, ziņojumiem. Astoņi no tiem ir eh, kā kopsavilkums puslapuses apmērā saistībā ar transportu tieši. Tā skaitā vienu, kuru mēs Eh, rakstījām par eh, Eiropas Savienības finansētiem transporta pētījumiem. Es jums nevaru atstāstīt galvenos secinājumus, bet eh, šī informācija ir pieejama mūsu mājaslapā. Varam arī jums sniegt informāciju, kā sazināties ar atbildīgajiem revīzijas palāca locekļiem. Transports, protams, ir ļoti svarīga nozare enerģijas izmantošanā, Paldies par jautājumu. Ir ļoti svarīgi uzsvert arī to, cik daudz transporta nozara ir darāms. Paldies Javorkungam, kurš jau ir devies prom. Viņš eh, uzklausīja mani arī kontkomitejā šorīt. Uh, Viņš ļoti pozitīvi izteicās par ziņojumu, paldies viņam par to. Es piekrītu viņam, ka mums ir jādomā gan par privāto, gan publisko finansējumu nākotnē. Un viņš arī uzsvēra likumdevēju atbildību rūpīgi apsvērt stabilitāti procesā, bet arī stimulus, kas tiek radīti privātām investīcijām veidojot likumdošanu. Tieši tāpēc mēs šo vispārējo pārskatu sagatavojam uh, lai piešķirtu kontekstu likumdošanas darbā, kas jums kā parlamentam ir aktuāls šobrīd. Galvenokārt tas izriet no ziemas paketes, bet arī e, balstoties uz klimatu paketi. Tā ir lielākā Junkera komisijas e, likumdošanas pakete līdz šim, cik es saprotu. Un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ revizijas palāte šo pārskatu sagatavojusi par publiskajiem tēriņiem, ko pieminēja Javorkungs. Tas ir viens no ziņojumiem, kuru es neesmu prezentējis šeit. To mēs sagatavojām pagājušajā gadā. Tas bija īpašs ziņojums, kurā tika apskatīta Eiropas Savienības apņemšanās tērēt vienu eiro no katriem pieciem eiro tieši cīnoties ar klimatu pārmaiņām, un mums bija nopietnas bažas, ka tas netiks sasniegts jo ir ierobežot pieejamie līdzekļi Eiropas budžetā. Paldies, Konkungs, ka jūs atzinīgi novērtējāt mūsu ziņojumu. Jūs norādījāt, ka atrodaties pierobežu reģionā Beļģija, Nīderlandi un Vāciju, un tas nav nemaz tik tālu no Luksemburgas, kur mēs esam. Mēs skatāmies eh, uz šķēršļiem ne tikai dalību valstīs, bet arī starp dalību valstīm. Tādēļ klimata pārmaiņas pēc definīcijas, protams, un arī enerģētikas eh, problēmas ir jāskata tādā kolektīvā veidā. Jūs arī uzsvērāt eh, to, ka cik svarīgs ir enerģijas pārējas aspekts Gan sociāli, gan politiski ir svarīgi domāt par kopienām. Liela daļa paļaujas šobrīd uz kodolenerģiju vai ogļu enerģiju. Jādomā, kā darīt pieejamus līdzekļus, lai šīs kopienas varētu veikt pārēju uz citiem enerģijas veidiem. Mēs zinām, ka pielāgošanās ir iepriekš jāplāno. Jūs jautājāt, vai mums ir plāni apskatīt eh, ceļu transporta emisijas un lauksainiecības emisijas. Jā, mēs strādājam pie lauksainiecības jautājumu, bet nākotnē mēs, protams, arī skatīsimies kopumā arī uz siltumnīca efektu gāzu izmešu pārvaldību, skaroties, ko vēl varam izdarīt izmešu pārvaldībā. To mēs esam ņēmuši vērā plānojot nākotnē revīzijas. Mūsu darba programma 18. gadam tiks izsludināta nākamēnes. Es nevaru šodien jau to atklāt, tas ir jādara mūsu priekšsēdētājiem, bet katrā ziņā mēs varam izmantot eh, šo informāciju, lai plānot revīzijas nākotnē. Priekšsēdētāji, jūs norādījāt eh, par govju ietekmi eh, izmešos lauksaniecībā, nu to es nevaru palaist garām. Uh, Paskaroties lauksainiecības izmešu sadaļu mūsu ziņojuma pirmajā daļā, mēs arī norādām, ka tā ir būtiska problēma. Un tas, tā mums noteikti ir jāpatur prātā. Diez vai mēs uh, pārāk specializēti pievērsīsimies šim jautājumam, bet, protams, eh, nozarē kopumā tas tiek ņemts vērā, lai mazinātu izmešus ne tikai no dzīvniekiem, bet arī transporta. Langenkungs, jums bija iebildumi pret to, ka revīzijas palāta vispār nodarbojas ar šādiem pētījumiem. Nu, es domāju, ka mūsu atbildība ir dot likumdevējiem, jums un padomē informāciju par ilgtermiņa riskiem saistībā ar Eiropas Savienības budžetu un Eiropas Savienības pastāvēšanu. Man žēl, ja tas jums eh, neliekas saistoši, nu, citiem liekas, e, mūsu uzdevums nav izpatikt visiem parlamentā, bet gan izcelt būtiskus riskus Eiropas Savienības pastāvēšanai un budžetu pastāvēšanai. Jūs norādījāt, ka revizijas palāta ir īstermiņa tendence e, budžetā pētīt, to mēs arī darām. Konta komitejā es vadīju divus, e, divus un garu semināru kopā ar kolēģi Lazaru, par to, kādas izmaiņas būs nepieciešamas budžeta kontrolē pēc 2020. gada. Un es jau esmu devies projām, kolēģis vēl turpina šo semināru, tā kā mēs noteikti jau strādājam pie tiem jautājumiem, kurus jūs kad norādījāt, ka mums vajadzētu pētīt. Par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, ko jūs norādījāt, jums ir taisnība, Komisija jau ir konsultējusies par KLP nākotni. Komisārs Hogans nāks klajā ar priešlikumu. Kā es saprotu, tas būs šī gada novembrī. Un neapsteidzot eh, mūsu darba programmu nākamajam gadam, kas vēl tiks izsludināta, tā kā visdrīzāk mēs arī pētīsim novembrī komisāra Hogana priešlikumu par KLP nākotni un noteikti kaut ko arī sagatavosim šo jautājumā. Priekšsarētāji, tikko arī līdz jums, paldies par tiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Eh, Golfstraumas eh, ietekme, vai tā ņemt vērā? Nē, šajā ziņojumā nē. Bet ilgtermiņā geogrāfiskajos slaidos mēs eh, to ņēmām vērā. Tā, mēs balstījāmies uz kopīgā pētniecības centra sagatavoto informāciju šajā jomā. Es pieņemu, ka viņi ņem vērā visu jaunāko zinātnes atzinumu kopumu, kas izriet no zinātnieku darba. Tā skaitā ņemot vērā arī risku saistībā ar radikālām pārmaiņām Golfstraumē, kas varētu ietekmēt virkni dalību valstu. Šodien es varbūt vairāk uzsvēru risku uz dienvidu dalību valstīm, jo tās atrodas pie vidusjūras, kur pastāv augsts risks, kur teritorija var eh, pārvērsties tūkstnesī, bet eh, izmaiņas var ietekmēt visu Eiropas Savienību, tomēr tas varētu būt atšķirīgi dalību valstīm. Jūs atgādinājāt eh, man, kā, protams, visi, visas uh, diagrammas ir vienkāršotas un saules bateriju jautājumā jābūt ir uh, detalizētākam skatījumam uz nozari. Jā, jums taisnība, šis e, sektors attīstās ļoti strauji un arī izmaksas ļoti strauji krīts, kā es to norādīju jau. Paldies par izrādīto interesi un es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai šī komiteja turpinātu savu iesaisti. Pirmkārt jau Dienvidu Eiropa uzkarst, un tas nozīmē, ka liela mēroga saules enerģijas ģenerēšana varētu būt īpaši aktuāla nākotnē, vēl vairāk nekā šobrīd pēdējos gados eh, attīstība šai nozarē balstās uz Ķīnas ieguldījumu. Tas ir arī saistīts ar mūsu nostāju, ka ir nepieciešams pētniecības jomā saglabāt vadošo lomu, ko uzsver arī jūsu priekšsēdētais Bužekungs. Un jūs arī sacījāt, ka e- Eiropas Savienība dara savu darbu, bet eh, ko dara Ķīna, ASV un pārējā pasaule. Mēs uzsveram Eiropas Savienības būtisko lomu šī ziņojuma pirmajā daļā, un īsa sadaļa ir veltīta 17. lapusē arī Parīzes nolīgumam, globālajām saistībām. Mēs arī norādām, ka ASV prezidents ir izziņojis par savas valsts izstāšanos no Parīzes nolīguma. Tas gan eh, diezgan mulsinoši iet kopā ar vēlmi no jauna veikt sarunas. Cik es zināju, vismaz trīs gadus nedrīkst izstāties. Un vēl jāpaskarās, ko nozīmē vēlme no jauna sarunas organizēt. Katrā ziņā valsts ir rēģējuši pozitīvi, apņemoties palielināt savas saistības, tā skaitā pilsētas un pavalstis ASV, Kalifornija, piemēram, kas ir lielāka par vairākām dalību valstīm. Kas attiec uz Ķīnu? Ķīna ir mainījusi savu nostāju pret klimatu pārmaiņu jautājumu pēdējos gados, un mēs atzinīgi vērtējam šādas izmaiņas. Kā jūs minēju, saules bateriju jomā viņi šobrīd ir globālai līderi. Nu, tas ir viss, ko es varu šobrīd jums atklāt. Paldies par uzdotajiem jautājumiem un interesi no šīs komitejas puses. Protams, man žēl, ka es nevarēju apmierināt visus deputātus, bet paldies par diskusiju. Tas paldies. Mēs varam otro kārtu pusminūti atvēlēt katram, kā iepriekšējā punktā. Tātad Langenkungs. Es negribu sākt diskusijas par revīzijas palātas uzdevumiem. Ir pareizi, ka nākamai a, finanšu perspektīvai balstoties uz a, pagātnes a, pieredzi tiek izteikti priekšlikumi. Taču, ka jūs domājat, ka Ķīna pilnīgi ir mainījusi situāciju, to neakceptēju Ķīnā ik mēnesi vēl aizvien tik uh, daudz jaunu uh, ogļu spēkstacīju tiek pievienots uh, elektroapgādes tīklam, cik uh, Eiropas uh, Savienībā gadā tiek slēgtas. Un tā tabula, uh, kurā jūs līdz 2100. gadam citējat izmaiņas, to jau pirms desmit gadiem redzēju Parīzē. Uh, tika uh, runāts par to, ka tiek samazināti e, izmeši un e, jūras līmeņa izmaiņas tika prognozētas līdz pat 100 metru augstumam. No nu, tā laika muļķības arī e, revīzijas palāta nevar um, turpināt atbalstīt un, balstot, un balstītos tās uh, uzstādījām uz savu darbu. Nu, ne uh, uzņemiet to personīgi, bet man liekas, ka šis, šie dokumenti ir uh, pilnīgi uh, mākoņos uh, balstīti. Neuzturiet to personīgi, bet tāds mans viedoklis. Uh -huh. Nu, uh, jūras līmeņa celšanās 100 metru augstumā. Čehiem tas būtu ļoti pozitīvi, jo tad mums būtu jūras krasts. nu, desmit metru augstumā jau ir kādas izmaiņas. Paldies, ļoti uh, interesanti un vēl viena piezīme. Tad jūs nerunājāt par ūdeņradi. Tā ir ļoti uh, daudzsološa tehnoloģija enerģijas uzglabāšanai un izmantošanai. Protams, mēs varam to pievienot dabas gāzei, kā tas ir, piemēram, Vācijā patiesībā, bet mēs to varam izmantot arī atsevišķi. Uh, Mums bija ļoti interesanta diskusija šajā komitejā par šo jautājumu, un varbūt, ka ilgtermiņa tendencēs to vajadzētu iekļaut. Paldies! Un tagad jums vārds, lūdzu. Helang. Langana kungs, paldies! Es uh, tomēr uzskatu, ka es nerunāju muļķības un arī nebalstījos uz uh, um, nepatiesību. Uh, Um, viņš ir aizgājis. Tātad, jā, man jāatbild tomēr. Viņš minēja, ka katru mēnesi Ķīnā darbību uzsāk ogļu spēkstacijas. Jā, Ķīnā ir milzīgas problēmas, tas ir lielākais pasaules piesārņoties, bet Ķīnas attieksme pret klimatu pārmaiņām ir būtiski mainījusies uh, pēdējos gados. Tātad um, mani. Uh, man apšaubīja manu sniegto informāciju, ka Vācija ir liels uh, emitents. Es gribētu teikt, ka uh, 2015. gadā Vācija bija atbildīga par 20% Eiropas Savienības emisiju, kas ir uh, vairāk nekā 19 mazākās dalība valsts kopā šajā pašā uh, tabulā. Vācija, Spānija un Polija mēs uh, apmeklējām, jo tur ir piemērs eh, tādiem, tādai spriedzēji enerģijas un klimata politikā. Un gribētu pateikt, ka Vācija un Polija pašas arī um, dedzina vēl ogles un uh, ir uh, jautājumi, kas tām ir jārisina. Uh, Priekšsādātā jūs minējāt to, ka ūdeņrads varētu būt ļoti būtisks. Jā, paldies, ka atsaucāties uz eh, šiem punktiem, kurus man nebija uh, laika šodien uh, izgaismot, un uh, varbūt, ka arī mūsu ziņojumā visu neietvērām. Bet jums ir pilnīgi skaidrs, ka transporta un uh, uzglabāšanas jomā ūdeņraža lietošanai varētu būt uh, lielāka loma spēlēm, un tā varbūt ir viena no tām jomām, kur mums ir jāpēta tālāk, un mēs noteikti arī veiksim tālākas revīzijas uh, enerģijas un klimata inovāciju jomā. Un uh, man arī interesētu komisāra dalītais šajā jomā. Tātad jūs jau minējāt, ka ir uh, aktivitāti šajā jomā, bet, diemžēl, nevar uh, tur detalizētāk iedziļināties. Paldies! Liels paldies! Uh, tiešām diskusija bija ļoti interesanta, jo revīzijas palāta uh, no tehniskā viedokļa ir kaut kas tāds uh, ne īpaši salīdzināms. Un tomēr jūsu pieeja ir ļoti interesanta, un varbūt nākamreiz mēs varētu uh, saņemt arī atbildes attiecībā uz īstermiņa pasākumiem, ko varētu veikt, un, protams, mēs arī rēģēsim uz ziemas paketi un citiem jautājumiem, kas tiek apspriesti mūsu komitejā. Dargie kolēģi, ja ir kāds no uh, kolēģiem, tad es gribu pateikt, ka pēcpusdienās atsāksim darbu pustrijos pēcpusdienā šajā pašā zālē, un pirmais punkts būs Mārijas Gabriels ierašanās pie mums un diskusija ar viņu kā komisāri, kas ir atbildīgi par digitālo ekonomiku un sabiedrību, un mēs runāsim par brīvu eh, nepersonas datu plūsmu, un tā ir daļa no mūsu struktūrātā dialoga ar komisāru. Lielas paldies! Ceru, ka tiksimies atkal pēcpusdienā.